kolēģi! Godātie kolēģi, labrīt! Mūsu referente arī ir klāt, un tāpēc ierosinu sākt darbu. Lūdzu visus ieņemt vietas. Lūk, līdz ar to varam ķerties klāt pie astotā darba kārtības punkta. Un šī punkta ietveros referenta lūk ir Nadja Hirša, viņa liks priekšā savu atzinumu projektu, kur runājam par 20 galvenajiem problēmu jautājumiem, kas nodarbina Eiropas pilsoņus un uzņēmumus, ņemot vērā vienoto tirgu. Referents kundze, lūdzu jums vārds. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Paldies, priekšstādātājs kundze. Nodarbinātības komitejā mēs šeit esam par um, dažādiem šie Um, jautājumiem runājuši. Runa iet par 20 uh, galvenajām problēmām, ar kurām saskars darbņēmēji un darbņēmējs uh, um, iekšējā tirgū, runiet par veselības aizsardzību, pensiju sistēmu un daudzām citām. Jūs varat iedomāties, ka bija no vienas puses sarežģīti visas šīs tēmas apkopot. Tādēļ uh, esmu iepriecināta par to, ka ar grozījumiem mēs varam šo dokumentu vēl tuvināt uh, dzīves realitātēm, jo vairākos gadījumos bija tā, ka es šos jautājumus tikai pieminēju. Pirmais um, - sociālā sistēma un uh, izaicinājumi. Pirmajā punktā sociālā aizsardzība ir vēl vairāk izcelta un uzsvērta. Pēc tam, dārgie kolēģi, jūs noteikti zinat, cik aktuāli ir šie jautājumi. No pilsoņiem jūs noteikti saņēmāt daudz jautājumus, un uh, jūs bieži vien zinat, ka dažkārt pārceļoties uz uh, kādu citu ES dalību valsti, sociālās uh, drošības sistēma un, piemēram, bezdarba pabalsts nav saņemams tik ļoti vienkārši, un dažkārt tas tiešām ir ļoti sarežģīti un grūti. Un administratīvie procesi dalību valstīs ir arī ārkārtīgi dažādi. Jums jau vairs ir dažādās um, iestādēs, līdz ar to daudzi es uh, pilsoņi aizvien vēl kavējas izmantot uh, brīvas pārvietošanās un um, darba priekšrocības. Tādēļ mēs gribējām pievērsties šai diskusijai. Šī diskusija jau vairākas gadus tiek īstenot, un ja kāds tiešām zina, ka nākošos desmit gadus, nu tādu ilgāku laika brīdi, darbosies un uh, strādās uh, vienā vai citā dalību valstī, tad būtu jābūt iespējamam sociālās a, uh, aizsardzības sistēmu aktivizēt un izmantot, nu, piemēram, tāpat kā mēs um, komerctiesībās to esam darījuši. Iespējas ir daudzas un dažādas, bet tas noteikti ir uh, viens punkts, kas kā politiska diskusija būtu uh, aizsākams. Akadēmiskā izpratnē mēs esam daudz par to jau diskutējuši, bet mēs gribam, mēs tiešām gribam šo brīvo apriti redzēt īstenoti. Un, piemēram, jautājumā par darba iespējām jādod visiem iespēju izmantot sociālās apdrošināšanas sistēmu. Vienlaikus arī mums būtu jāpieprasa, lai tiem cilvēkiem, kas uh, varbūt tikai kādu vienu vienīgu reizi citā dalībvalstī strādā, lai šīs iespējas būtu daudz vienkāršākas likt vai ļaut pārreikināt um, nostrādāto darbu laiku. Un trešais ir vienas pieturas aģentūra. Situācija ir tāda, ja jūs doties uz kādu citu dalību valsti, izceļojat vai uh, meklējat darba vietu, Tas nav vienmēr jautājums, kas ir saistīts ar um, darbietas atrašanu, tas parasti ir sākumā, bet gan jautājums par to, kāda ir veselības apdrošināšana, kur jums ir eh, jāreģistrējas, kā jūs varat eh, reģistrēt savu automašīnu un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit mūsu doma bija tāda teikt, eh, pilsonis ir klients. Un šim klientam, pilsēnam, ir jādod iespēja vienu uh, vienas pieturas aģentūras eh, priekšrocības izmantot, lai visas formalitātes nokārtot. Ceturtais un piektais punkts ir veselības aizsardzība, veselības harta un visi citi jautājumi. Šeit mēs konstatējam, ka ļoti daudz informācijas eh, pietrūkst. Šeit dalība valsts ir aicinātas eh, sagatavot informāciju un arī pirmām kārtām uh, tās naudas atlīdzināšana, kāda ir iztērēta, lai saņemtu veselības aizsardzības pakalpojumus. Sastais un septītais ir izglītības dokumentu atzīšana un um, profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Šeit nesen mēs sniedzām atzinumu par balto grāmatu. Tātad šī pozīcija, par kur esam jau reiz balsojuši, ir vēlreiz uzsvērta, lai varētu to efektīvāk izmantot un lai ne tikai formālā, bet arī neformālā ceļā. Ļoti būtisks ir nulles tolerances jautājums gadījumos, kad notiek uh, diskriminācija. Tam jābūt spēkā visās dalību valstīs. Darbaņēmēju nosūtīšanas um, direktīva vēlreiz ir aktualizēta un šeit ir atsauce uz to. Nākošā nedēļa jautājums laikā vēl intensīvāk tiks runāts par pensijām. Un jautājums ir tāds, ja es dažādās dalībvalstīs strādāju, tad ir jābūt garantētam tam, ka mm, galu galā mana pensija nesamazinās no tā, ka esmu strādājis dažādās dalībvalstīs. Nu, tas tā nedrīkst būt. Un šeit ir jābūt iespējām pensijas pārnesumam vai arī situācijas novēršanai, ka kāds atrodas tādā neizdevīgākā situācijā. Tas ir īsumā par šiem punktiem. Zinu, ka tie ir dažādi jautājumi. Un, protams, esmu iepriecināta par ļoti aktīvu diskusiju, iestrādāšu arī grozījums, jo jautājums par brīvu apriti ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet realitātes jautājums, diemžēl, dažkārt ir gluži savādāks. Paldies! Paldies! Nu, tā tad. Mūsu referente jau norādīja, mēs esam neformālās diskusijas brīdī un šie, šie, šīs dažādās norādes aptver piecus priekšlikums, par kuriem mūsu komiteja varētu izstrādāt. Un priekšlikums arī Bastus kundze piedalīsies, viņa ir IMCO referente. Un ja Bastus kundze vēlas, tad došu vārdus ēnu referentiem Un tad viņai vārdu, jo viņa pārstāv ļoti nozīmīgu un būtisku komiteju, Lape Fontaņiekons un pēc tam Štaindraks kundze. Uh, eh, efektīvamente, creo, ka ha hecho un gran esfuerzo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu atzinuma sastādītāji ir ļoti intensīvi strādājusi lai norādītu uz to, ko mēs kā nodarbinātības komiteja vēlamies, lai sasniegtu labāk iekšējā tirgus uh, darbību, ja mēs gribam būt tādi ļoti būtiski es, un ja gribam, lai visi darbņēmēji varētu strādāt visās ES valstīs, nu tad uh, mēs redzam, ka nu, šodien situācija varbūt būtiski uzlabot Spānijā. Diemžēl ir tā, ka uh, Ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kuriem ir jāstrādā citās uh, valstīs. Es saņemu arī sūdzības, sūdzības no citām valstīm, un cilvēkus šī situācija ļoti nodarbina, viņiem ir jāstrādā ilgākus, ilgākas darba stundas, un referenti, protams, var rēķināties ar mūsu sadarbību. Tagad par konkrētiem jautājumiem. Pirmais jautājums - sociālās nodrošināšanas sistēma. Šeit daudz uzlabojumu vēl ir nepieciešams, mums ļoti intensīvi ir jādiskutē. Mums jāmēģina ā, rīkoties arī aktīvi. Un spāņu valodā, man liekas, ka vēl konkrētāk ir jābūt formulējumam, lai būtu skaidrs, ko mēs vēlamies ar šo. Saka, ar septītais punkts ir salīdzinām kvalifikācijas starp dalībvalstīm, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es jau teicu, ka Spānijā studenti uh, darba ņēmēji var doties uz citām valstīm, nu, piemēram, Vāciju. Bieži vien viņi uz turien domas, nu, dodas, nu, laimīgā kārtā tur pārāk daudz problēmu nav, bet citās valstīs tomēr ir būtiskas problēmas, un jau cilvēks saskars ar, ar dažādām problēmām, jo situācija nu vienkārši nav salīdzināma. Tātad mums ir jāstrādā ļoti intensīvi, lai izglītības uh, dokumenti tiktu atzīti. Nākošais ļoti būtiskais punkts ir diskriminācija. Arī šeit es gribētu, lai mēs konkrēti šeit uh, rakstītu, ko mēs īsti gribam darba politikas kontekstā. Mums ir jādefinē, kas vispār nav pieļaujams kā diskriminācija. Pamatā es domāju, ka ziņojums ir sastādīts korekti, nu pat vairāk nekā korekti, un, protams, ka vienā labs pusē ir grūti pateikt visu to, kas ir jāpasaka. Mēs varam noteikti sadarboties un sadarboties ar dažādiem grozījumiem, un teksts, ko sastādīsim gal galā, noteikti būs ļoti labs. Paldies tagad Štaindrukas kundze un tad Bastas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentei par atzinumu, bet komisijas darba dokuments, kas ir bijis pamats šim atzinumam, tomēr ir neapmierinošs. Šeit 20 galvenās problēmas tiek norādītas mm, attiecībā uz iekšējā tirgus labāku darbību, bet netiek piedāvāti nekādi risinājumi varianti. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt. Un es esmu ēnu referenta sociāldemokrāta politiskajā grupā. Un uh, Hiršana Lopes Fontaņie kundzes jautājumiem piekrītu. Bet domāju arī, ka priekšlikums attiecībā uz eh, darba ņēmēju un sociālās tiesības, tas ir jā, pastiprina, tas ir labi, ka darbā nosūtīšanas direktīvas pārskatīšana jūs šeit pieminējāt. Eh, arī šeit es redzu uh, stiprināšanas iespējas. Un ja mēs runājam pār Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu 20 svarīgākajām problēmām saistībā ar vienoto tirgus darbību, tad mums skaidri jāpasaka, ka mēs cīnāmies pār darba ņēmēju tiesībām. Un Hiršas kundze, manuprāt, vēl nav visus būtiskos jautājumus pieminējusi. Es, piemēram, domāju par uh, publiskiem iepirkumiem, par administratīvām barjerām maziem vidējiem uzņēmumiem un uh, darba tiesībām. Tādēļ mēs iesniegsim dažus grozījumus, un tie galvenokārt ir vērsti uz uh, sociālo dimensiju un tā stiprināšanu iekšējā tirgu. Paldies! Par valsts iepirkumu. Tas nav īsti mūsu komitejas kompetencē. Mm, vajadzētu raudzīties kā uh, kompetences sadalījums, ko esam ar IMCO komiteju definējuši, darbojas. Un par šo jautājumu runājot, iekšējais tirgus izaicinājumi. Mēs varētu iedomāties, ka diskusijas, kādas mums ir bijušas, ir ļoti intensīvas. Pēdējais um, ziņojums ir pieņemts, un mums ir bijušas diskusijas Es neatceros, kas bija IMCO referents. Un mēs runājam par sociālās klauzulas ietveršanu iekšē tirkus jautājumos. Bastas kundze, kas ir IMCO referente. Muito obrigada, senhora presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ānu referentiem kolēģi jau runāja par tiem ierobežojumiem, kas te tiek minēti. Nu, piemēram, lūk, fakts, ka kādā pie, veids, kādā tiek piedāvāt dokumenti, uh, un tā tālāk. Es domāju, šeit ļoti labs uh, kopsavilkums sniegs, ļoti lakonisks dokuments, problēma attiecīgi arī atspoguļota. Lūk, tas ir, tas ir milzīgi plašs temats, 20 galvenie problēma jautājumi, kas saistīti ar vienotā tirgus funkcionēšanu. Nu, kas man sakām šeit saistībā kā referentei, bu, šeit pārstāvot IMKO komiteju? Šeit izstrādātā stratēģija nav paredzēta lai rastu kādus individuālus konkrētus risinājumus katrai no šīm 20 problēmām, bet drīzāk vēlamies sniegt tādus visaptverošus plašus ierosinājumus, ieteikumus sniegt tieši tos Eiropas komisijai. Tā, lai viņi zinātu, kurā, kurā jomā nepieciešama tiesība aktu, turklāt vēlamies izstrādāt rekomendācijas arī dalību valstīm tādā veidā cenšoties mudināt, veicināt politisko gribu, atrisināt šos ārkārtīgi svarīgos jautājumus, kas skar mūsu pilsoņus, un, kas vissvarīgākais, eh, tie šobrīd mm, pilsoņiem ne tikai traucē dzīvi, bet tie rada arī neusticēšanos pret Eiropas Savienību un tās iestādēm. Nu, viena lieta, kas ir kā kopsaucējums, kopsaucējums šai analīzai, ko veicam šeit un komisijas teiktajiem, ir tas, ka pastāv trīs galvenie problēma jautājumi, tādi kā iztrūkumi tukšās vietas vienotajā tirgu. Pirmām kārtām runājam par informāciju, kas tiek nodrošināta pavisam tādā viskārī, vispārīgā kārtā pilsoņiem, eh, jo pilsoņi gal galā nav informēti par to, kādas tiesības viņiem ir. Un viņi nezina, pie kā vērsties, lai savas tiesības īstenot, ja par tām ir informēti. Nereti viņiem ir nepietiekama izpratne par to, kādas priekšrocības viņiem var piedāvāt iekšējais tirgus. un viņi nezina, kā šīs priekšrocības sev iegūt, kā tās nodrošināt. Un tāpēc pilnīgi noteikti ir vajadzīgs informācijas kampaņas, izglītošanas līmeņa zāšanas kampaņas un tā tālāk. Tieši tā kā šai ziņojumā arī pieminēts. Te ziņojumā uztvērt šī, uz, uzsvērt šī milzīgā problēma, kas saistīta ar informācijas trūkumu. Par tādām lietām kā sociālais nodrošinājums cilvēkiem, kas, piemēram, vēlas pārvietoties pa Eiropas Savienību, pārcelties uz citu dalību valsti. Šiem cilvēkiem ir jābūt pieejamai informācijai par to, kā tīri administratīvi šādas lietas kārtot, kā pieteikties uz, uz uzturēšanās atļauju, kā nodrošināt izglītības procesu, kā iesaistīties apmācības procesā un tā tālāk. Tātad tā ir viena tāda milzīga problēma. Otra. Uh, savukārt ir saistīta ar savlaicīgu tiesību aktu transponēšanu dalību valstīs. Joprojām, joprojām ir milzīga kavēšanās ar tiesību aktu transponēšanu. Ir ārkārtīgi daudz gadījumu, kuros eh, komisijai nākas sūdzēt dalību valsti tiesā, tāpēc, ka tiesība akti nav saulēcīgi transponēti. Nu, un, protams, tas rada milzīgas eh, problēmas uz čēršļus arī pilsoņiem. Ir jau labi, ka mēs pilsoņiem piešķiram, nodrošinam plašākas tiesības, labvēlīgākus apstākļus eh, mobilitātei un tam līdzīgi. Un tas, protams, īpaši veiksmīgi, to īpaši veiksmīgi var izmantot mazie un vide, vidēji lielumu uzņēmumi. Bet, eh, ja dalībvalstis tiesību aktus nav transponējuši, tad, protams, šīs tiesības nevar tikt izmantotas. Un trešām kārtām lielākā, vēl viena milzīga problēma kas saistīti ar nenor, ner, nenoregulētām vietām tiesību aktos, ir tāda, ka, lūk, Eiropas pilsoņi nereti gaida, ka Eiropas Savienība darīs kaut ko vēl krietni vairāk viņu labā. Bet es nereti to nevaru darīt, viņi tā nevar iet gana tālu ar tiesību aktiem un regulējumu. Un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi šo niansi uzsvērt rekomendācijās. Tātad sniegt rekomendācijas tālāku politiku izstrādē, uzsvarot, ka Eiropas Savienības iestādes. E, Iestādēm ir jāsadarbojas ar dalību valstu iestādēm. Tas jādara saskaņotā veidā, lai šiem iztraukumiem tiesību aktos tiktu pāri. Lai rastu atbildes, mēs galu galā esam to parādē mūsu pilsoņiem, un viņi to ir pelnījuši. Tīpaši šajos ārkārtīgi grūtajos ekonomiskās lejupslīdes laikos un finanšu krīzes laikos, ko piedzīvojam. Un šajā gaisotnē mums jādod iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk cerību un tālāku priekšrocību iespēju rīkoties. Un tāpēc šīs komitejas atzinumā e, šie jautājumi arī atspoguļo. Ceru, ka tie tiks atbilstīgi arī apstiprināti balsojumā. Tāpat tālāk e, šīs nianses tiks pieņemts, iestrādāts ziņojumā arī vadošajā komitejā. Un tāpat arī man patīk šīs vien, šī vienas pieturas, ja viena informācijas punkta ideja, tā lai pilsoņiem, piemēram, risinot administratīvas jautājumus, būtu viens konkrēts kontaktpunkts, un viņi To izmantojot, varētu visas problēmas arī atrisināt. Tāpat arī, protams, jādomā par pensiju pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz otru. Tas pilsoņiem ārkārtīgi svarīgi, jo viņi taču vēlas izmantot šo iespēju pārsāties uz citām dalībvalstīm, bet nevēlas zaudēt tiesības uz pensiju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Ja vēlamies nodrošināt atbilstīgu piekļuvu un efektīvu piekļuvu darba tirgumu, tad šie jautājumi ir jārisina. Bet, protams, man būtu sakāmā vēl ļoti daudz. Paldies referentei. Tālāk došu vārdu nākamajai runātājai. Ne, pirms dot vārdu tālāk nākamajai runātājai, referentei, es gribu atsaukties uz to, ko teica Steinbruks kundze. Ko tad Eiropas komisija īsti vēlas panākt ar šāda veida rīcību? Lūk, bija šī Monti eh, sagatavotā grāmata, pēc tam Barņēkungs nāca klējā ar savu dokumentu. Nu, lūk, atkal tagad izstrādājam priekšlikums, un šie 20 priekšlikumi ir eh, izstrādāti ar milzīgu apņēmību, un tos tos pārsvarā, tie pārsvarā saistīti ar pārobežu situācijām vienotajā tirgu, un kas eh, un kas svarīgi mūsu pilsoņiem, ir tieši tas, kas notiek tajā brīdī, kad viņi pāriet robežu. Kad viņi dodas pāri robežai uz citu dalību valsti, viņi taču it kā ir šajā vienotajā kopējā tirgu, kā jau te tik teikts. Un, protams, ka tieši tā kā visi politiķi ir teikuši, vienotais tirgus tas ir tik lielisks un tam līdzīgi, bet ar šiem 20 um, problēmu jautājumiem. Mums vajadzētu visus trūkumus, kas pastāv šajā konkrētajā vienotā tirgu atrisināt, bet vai tad mēs to varam izdarīt ar šādiem 20 priekšlikumiem? Bet, ja mēs vēlamies pilnībā šo situāciju risināt, tad, protams, te jāpieno vismaz pensiju jautājums. Ja vēlamies tādu globālāku pieeju īstenot, tad savukārt. Uh, mums jādomā par situāciju, kad kāds eh, pilsonis vai uzņēmums sast, sastopas vienotā tirgu vispārīgā ziņā, un tad es domāju, ka eh, grozījums varam iesniegt. Mēs taču varam visus šos punktus iekļaut šajā dokumentā, pat ja komisija to sākotnēji nav darījusi. Šai komitejā esam daudz strādājuši pie tam līdzīgiem jautājumiem. Un tāpat, protams, arī bezpajumtnieku jautājumi te jāpiemina un tā tālāk un tā joprojām. Jo tas viss saistīts ar valsts sniedzam, sniegto palīdzību, pabalstiem un tā tālāk. Tas viss sasaistās ar sociālo nodrošinājumu, sociālajiem jautājumiem un tie ir ārkārtīgi būtiski kopējo kontekstā. Un tie šai komisijas dokumentā nav pat pieminēti. Nu, lūk, tās ir tās tēmas, manuprāt, ka mums būtu jāpie, jāpie, jāķers klāt, uh, un kas būtu šai komisijas dokumentā jāiestrādā. Un ceru, ka ar grozījumu palīdzību mums izdosies tam arī pievērsties. Referents kundze, lūdzu jums vārds, lai jūs varētu šīs diskusijas arī noslēgt. Ja, um, herzlichen Dank. Sirsnieks paldies uh, par um, jūsu vārdiem. Jūta Štainraka runāja par ļoti būtisku punktu. Ir patiesi sarežģīti visu aptvert, jā, mēs esam daudz ko pieminējuši un daudz, kas ir arī komisijas teiktajā, bet, eh, bet mums ir eh, likumdošanas eh, informācijas vai īstenošanas problēma jautājums vienmēr aktuāls, un tas īsti neapmierina mūs, un tādēļ mūsu uzdevums tieši kā Empel komiteja ir izteikt idejas, nu pat ja tās idejas nav līdz pēdējam sīkumam, uh, pārdomātas, bet um, ļoti nozīmīgi ir um, norādīt, kurā virzienā mēs kā Eiropas parlaments vēlamies um, iet. Un, protams, ka šie punkti ir saistīti, tātad uh, publiskais iepirkums, tāpat kā mm, vidēji lielam uzņēmumam, tas arī ir savstarpēji saistīts, un es domāju, ka mums vajadzētu noteikti šos jautājumus aktīvi skatīt. Un, protams, ka mums ir arī dažādas idejas, proti sociālās apdrošināšanas a, sistēmas, ar tām ir a, saistīts problēmas ne tikai pārnešanas iespējas un aprēķinos iekļaušanas sistēmas, bet ir dažādas sistēmas, ir dažādas a, pensiju sistēmas. Un, ja cilvēks tikai visu laiku ir vienā sistēmā, nu tad pārāk daudz cilvēks to nepārņem pilnā apmērā, jo ir dažādi kapitalizācijas varianti, arī um, procentu uh, likmi pierēģināšanas varianti, bet uh, pārvietojoties uz citu sistēmu, tad uh, visas šīs priekšrocības varbūt netiek uzreiz uh, līdzņemtas. Tas ir jautājums, par ko jārunā. Paldies! Tā tad uh, Štendruks kundze. Uh, um, ziņojums par ORS un uh, sociālo inovāciju. Par šo ziņojumu runājot, mēs arī turpināsim uh, diskutēt par tiem jautājumiem, par kuriem runājām tikko. Tātad darba kalendārs ir sekojošs. Grozījums jums jāiesniedz par šo atzinumu līdz 6. Marstam, martam, pusdienas laikam, Mēs tos izskatīsim 25. 26. martā un 23. 24. aprīlī balsosim par atzinumu. IMKO komiteja Bastos kundzes eh, ziņojumu skatīs 19. jūnijā. Tātad mēs esam beiguši eh, šo darba kārtības punktu, un tad eh, balsošana tagad būs. Tātad, devītais darbu kārtības punkts Tas ir Morāns Šarķē ziņojums par minimālās drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbiņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori, iekavās elektromagnetiskie lauki. Tātad Tā nav pamatdirektīva, bet tā direktīva, kas paredz papildināt jau pašreiz spēkā esošās direktīvas. Pirmais pants, otrais grozījums, Karim Delī, Elizabete Šrēdera, Malika Bernardu Ratu. Tas ir grozījums, kas identisks ar trešo grozījumu, ko iesniegus Raptīka un savukārt. Mm, Tagad balsosim, balsosim par tiem abiem kopā un atzīmēšu, ka referenti ir pret šiem abiem grozījumiem. Kas par? Pret? Noraidīts. Tālāk referents. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Tad tālāk balsosim par ziņojumu projektu kopumā par pret atturs. Šis ziņojums apstiprināts ar vienu balsu pret un vienu balsu, kas atturējās. Un tālāk balsosim par likumdošanas rezolūciju par pret atturs ar to pašu vairākumu pieņemts. Apsveicam referenti. Ah, alo, tad, tad. Mirklīti. Šķiet, ka esmu aizteikusies priekšā notikumiem. Kā jūs zināt, tad pamatojoties uz to balsojumu, kas nu pat notika. Mēs varēsim sākt sarunas ar padomi, jo šis ir koplēmuma procedūras jautājums. Un steidzamības vārdā mēs vēlamies uz šīs nu pat definētās bāzes uzsākt vienošanos pirmajā lasīmā ar padomi. Saskaņā ar 70. panta 20. punktu mūsu reglamentā man ar jums ir par to jārunā, respektīvi par priekšlikumu uzsākt sarunas un par mandātu sarunu sākšanai, kā arī var jūs informēt par sarunu laika grafiku. Tātad sarunvedēju komandā ietilpst referente, ēnu referenti, un es pati esmu šīs delegācijas priekšādātā. Iebildumu nav, nav lieliski. Uh, Kas attiec uz mandātu, tad es teiktu, ka mēs varētu izmantot par pamatu lūk, nu pat dokumentu, par ko nobalsojām, iebildumi nav lieliski. Un tālāk var informēt, ka pirmais trialogs ar padomu un komisiju paredzēts 5. martā pūkstens sešos vakarā zālē, eh, kur, kuru konkrēti mēs vēl pat nezinām. Tātad par to jūs tiksiet informēti. Un nākamajā sanāksmē, protams, jums stāstīsim par procesu eh, sarunu gaitā. Tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir Milāna Kabrnoha ziņojums par mm, sociālās nodrošinas sistēmu koordinēšanas regulu un grozījumiem tajā. Tātad pirmais pants, pirmais punkts, 14. grozījums par pret aturs. Pieņemts. Pirmais pants, pirmais punkts, 15. grozījums par pret atturs pieņemts. Pirmais pants, otrais punkts A, 16 grozījums par pret atturs pieņemts. Pirmais pants, ceturtais punkts, otrais grozījums ar mutisko grozījumu, kas faktiski ir lingvist, valodnieciska rakstura korekcija. Tātad balsosim ar šo valodne, valodas korekciju, kas par. Tātad otrais grozījums. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais. Par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 pret atturs pieņemts, 6. par pret atturs pieņemts, 25. par pret atturs pieņemts, 7. par pret atturs pieņemts, 26. par pret atturs pieņemts, 28. par pret atturs pieņemts, 30. par pret atturs pieņemts, 31. ar līdzīgu raksturu valodas korekciju. Ja nav iebildumu, tad balsojam par visu kopā par. Pret aturs pieņemts. 32. par. Pret aturs pieņemts. 33. par. Pret aturs pieņemts. 8. par. Pret aturs pieņemts. 9. par. Pret aturs pieņemts. 34. Par, referenti pret par pret atturs. 34. ir noraidīts. Tālāk, 4. ievilkums, 10. grozījums par pret, par pret atturs. Kas ir par? Pret atturs pieņemts. 5. apsvērums, 11. grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais apsvērums 13. grozījums par pret aturs pieņemts. Balsosim par ziņojumu projektu grozītā versijā. Balsosim elektroniski, kam līdz, ceru, ka visiem līdz ir kartiņas. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 par, neviens pret, viens atturējās. Esam pieņēmuši šo ziņojumu projektu. Tālāk. Nonākam pie likumdošanas rezolūcijas. Balsosim atkal elektroniski, lūdzu, kolēģi. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot tieši tādu pašu balsu sadalījumu, arī likumdošanas rezolūcija pieņemta. Apsveicam referentu. Et ça signifie qu'on a adopté conforme. Et ça signifie que nous avons adopté. Euh... Līdz ar to esam pieņēmuši šo dokumentu. Uh, atbilstīgi padomas padomēju un domāju, ka var līdz ar to pāriet pie balsošanas plenārsēdē. Vai vēlties atsakties uz reglamentu punktu, lūdzu? Uh, just, just Jā, novērojums, priekšādātāji. Balsojumu laikā Es atzīmēju, ka 70% e, gadījumu jūs pat nepacēlāt acis, lai paskatītos, kā mēs balsojam. Tas taču, šis taču tiek e, jau, viss sanāksme tiek translēta internetā. Pat 75% gadījumu jūs pat nepacēlāt acis no saviem dokumentiem. Priekšādādā turpina jāsaka, kad eh, notika balsošana, tad es at, nu, katrā ziņā atminos, ka jūsu grupa bija tā, kas jāpieminē šāda veida komentārus. While I was going through the votes, I knew I Kamēr norisinājās balsojums, es zināju, ka man nav jāiet ļoti uzmanīgi cauri visām balsīm un jānovēro tāpēc, ka lielākums, pilnīgi not, vairākums pilnīgi noteikti bija grozījumiem, tāpēc man nebija e, jāskatās kā detalizēt uz katru pacelto roku. Un pilnīgi noteikti arī gala balsojumā elektroniski balsojums bija ļoti skaidrs. Es tāpēc nepieņemu šo jūsu kritiku. Tātad pāriem pie 11. darbu kārtības punkta. Un tas ir Eiropas pilsoņu gads. Šeit ir arī sagatavots atzinums, to sagatavoja mūsu vicepriekšādātājs Zuberskundze. Tātad vispirms Sīpelskundzes grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 16 par 24 pret. Viens atturējās. At, noraidīts. 74. Bekera grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 75. Lambertas grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā panta otrais punkts, otrais ievilkums. A kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrā panta otrais punkts, otrais A ievilkums, Bulāna 78. grozījums par pret atturs šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. 24 par 14 pret pieņemts. Otrā panta, otrais punkts, trešais ievilkums, B kompromiss. To iesniegušas piecas grupas. Domāju, ka tik daudz grupas to iesnieguši, ka tas noteikti ir pieņems par. Pret, atturs, pieņems. Otrā panda, otrais punkts, trešais A ievilkums. No jauna 13. grozījums par pret aturs. Pieņemts. 82. grozījums par pret aturs. Pieņemts. Trešā panta pirmais punkts, pirmais ievilkums, kompromiss C, kas par pret aturs pieņemts. Trešā panta pirmais punkts, otrais ievilkums 86. bulāna grozījums par, pret, atturs, noraidīts, 87. par, pret, atturs, pieņemts, Trešā panta, pirmais punkts, trešais ievilkums, 14. grozījums par, pret, atturs, noraidīts, 88. par, pret, atturs, pieņemts, Trešā panta pirmā punkta, trešais āņu jauns ievilkums, 89. grozījums par pret atturs noraidīts. D kompromiss. To iesnieguši piecas grupas par pret atturs pieņemts. 93. grozījums par pret atturs pieņemts. 90. Pārbaudīsim balsis no zāles. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 93. grozījumu. Normāli. Le vote est ouvert, le vote est clos. Beidzam balsot. 18 par 20 pret 3 atturējās. Noraidīts. 20 par 20 pret, bet tik un tā noraidīts. 94. Bekera grozījums par pret atturs pieņemts. 95. ar mutisko grozījumu vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Lieliski par pret atturs pieņemts. 96. par pret atturs pieņemts. 97. par pret atturs pieņemts. 98. par pret atturs pieņemts pieņems, 99. par, pret, atturs, pieņems, 100. sipels grozījums par, pret, atturs, pieņems, 101. bekera grozījums par, pret, atturs, pieņems, 102. Lamberts, paldies, e, par, pret, atturs, pieņems, 103. par, pret, atturs, pieņemts, 104. bekera par, pret, Labi, pārbaudīsim 103. 103. elektroniski balsojumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 21 par, 21 pret. Situācija ir tieši tāda pati. Nu, visi tautas partijas pārstāvi šorīt ir klāt. Acīm redzot. 21 par, 21 pret, nu tas nozīmē, ka noraidīts. Jūsu balsis, šīs divas balsis ir, tiek, tiek pieskaitītas klāt tiem, kas nav, kam nav līdz kartiņas. Un tāds ir noteikums. Ja ir vienāds balss skaits, tad grozījums ir noraidīts. Ir divi sociālisti, kas acīm redzot, eh, nu, neklausa Pārējiem, un tā arī uz priekšādātāju, nulle. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Nē, šķiet, ka nav tā. Nē, tā jau nu neies cauri. Tā tad izrādās bija 23 pār un 19 pret. Un Lamberts kundz grozījums līdz ar to ir pieņemts, lai kāds tas arī nebūtu. Pieņemts, es ļoti atvainojos. Paldies, ka jūs sakojāt tik uzmanīgi līdz 104. Bekara grozījums par pret aturs pieņems, 105. sipels par pret aturs pieņems, 16. grozījums divās daļās, pirmā daļa, pirmajā daļā tiek izņemti vārdi, piemēram, pamatojoties uz et, etnisko izcelsmi par pret atturs pieņems, otrā daļa par šo vārdu pievienošanu par pret atturs noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts, 17. grozījums par pret atturs pieņemts, 18. par pret atturs pieņemts pret atturs pieņemts, 19. par pret atturs pieņemts, E kompromiss trešajā apsvērumā 5 grupas to iesnieguši par pret atturs pieņemts, 22. par pret atturs pieņemts. 23. grozījums par pret atturs pieņemts. 24. grozījums, Bekara grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 24. Bekara grozījumu. Tu man apjūti ļoti klo. Beidzam balsot. 28 par 13 pret pilnīgi noteikti apstiprināts, pieņemts. 25. At, ir atbilstīgs iepriekšējiem par pret atturs. Pieņemts. 26. Regneris grozījums par pret atturs. Pieņemts. 3. Zubers grozījums par pret atturs. Pieņemts. 27. Papadopolu grozījums par pret atturs. Pieņemts. 7. apsvērumā 20. 8. grozījums. Vai tas ietilpst kompromisā? Nav viss skaidrs. Ja nav iebildumu, tad es tomēr vispirms, vispirms balsotu par kompromisu, mainītu secību. Jo komprom par kompromisu taču jābalso vispirms. Vai piekrītat šādā veidā grozīt kārtību? Jā, tā tad F kompromis, ko iesnieguši piec grupas par, pret, atturs, pieņemts. Es ļoti atvainojos. Bet, manuprāt, par grozījumu nevar balsot pirms kompromisa. Ja nu vien tas nav par pilnīgu tekstu svītrošanu. Bet, ja būs kāds, kas apstrīdēs šo situāciju, tad, protams, to arī izcināsim. 35. sipels grozījums par, pret, atturs, pieņemts. G kompromiss Nē, grozījums šeit ir atsauks. Tātad G kompromiss par pret atturs pieņemts. 9. apsvērumā I kompromiss atkal 5 grupas to iesniegušas par pret atturs pieņemts. Ah ben, donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh... Tālāk. Tāpat joprojām degatīja apsvērumā otrs kompromis, kompromis H par pret atturs. Pieņemts. 47. grozījums par pret atturs. Noraidīts. 48. Divas, divās daļās. Pirmā daļa bez konkrētiem vārdiem, tā kā jūs tos redzat par pret atturs pieņemts. Otrā daļa pārējais teksts par pret atturs noraidīts. 49. grozījums par pret atturs pieņemts. 50. par pret noraidīts. Septītais par pret atturs noraidīts. Kompromiss J 11. apsvērumā, kā 5 grupas to iesnieguši par pret atturs. Pieņemts. Devītais grozījums par pret atturs noraidīts. 53. pupakis grozījums par pret atturs pieņemts. 54. atkrīt, nonākam līdz ar to pie 55. par pret aturs pieņemts, kā kompromiss. Par pret aturs pieņems kompromiss L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 par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs pieņemts. 67. par pret atturs pieņemts. 68. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim. Nē, da tomēr ne 69. par, pret, atturs, noraidīts, 70. par, pret, atturs, pieņemts, 71 par pret atturs pieņemts. 72. par pret atturs pieņemts. Tālāk balsosim kopumā par atzinumu projektu elektroniski. Lūdzu, kolēģi! Sākam balsot, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 38 pār, 2 pret, 2 atturās. Apsveicam referentu. Mūsu vicepriekšādātāji. Lūk, tas ir viņas pirmais sagatavotais ziņojums lieliski šai komitejā. Tālāk runās Orīkungs, jūs vēlaties izteikties. Es gribēju tikai norādīt uz 28. punktu un pie tā atgriezties, par ko bija balsots. Kā jau es teicu, Vēl vienreiz 28. punkts. Mēs balsojām. Un es neesmu apmierināts ar to, kā mēs mainījām uh, kārtību. Līdz šim bija tā, ka, ja kāds grozījums būtiski maina kompromisu, tad sākumā balsojam par kompromisu. Tātad tas nav tāds vispārējs noteikums, ka grozījumi tiek balsoti pirms kompromiss. Un, ja tas nav būtiski, tad sekretariātam vajadzētu sastādīt sarakstu, un tam ir jānotiek savs, uh, nu, saulēcīgi, nevis tieši pirms uh, balsojuma jauna interpretācija tiek ieviest. Es domāju, ka ir jānoskaidro, vai tas noteikums ir spēkā. Ja, ja kompromiss ar grozījumu tiek būtiski vainīt, tad par to jābalso pirms uh, un nevis pēc tam. Monsieur Serkas. Tagad uh, Sarkas kungs. Paldies! Parasti šajā komitejā Jūs eh, vienmēr iepriekš paskaidrojiet, eh, vai ir kompromisa grozījums, kurā ir apkopoti politisko grupu viedokļi, jo sevišķi vairākuma, mm, grup, vairākuma atspoguļotie viedokļi. Un šāda ir jau ierasta praksa. Dažkārt ir labi būt konservatīviem, nevienmēr. Un nevienmēr balsošanā, bet uh, mums ir jāpieturās pie labajām lietām. Mm. Visi kompromisi grozījumi ir domāti. Lai pēc iespējas vairāk kolēģi vienoties par vislabāko iespējamo o, uh, tekstu un tradicionāli grozījumi tiek iesniegt. Saulēcīgi, arī kungs, jūs pēc balsojuma par šo jautājumu runājat. Un līdz ar to es domāju, ka tas nav tāds uh, izšķirīgs punkts. Un uh, eh, 160. punkts 4. Uh, eh, pants reglamentā ir teikts. Uh, šeit mēs runājam par balsojumu. Tā tad priekšsēdētāji var iesniegt kompromisu grozījumus, ja tiek piedāvāts grozījums uh, par kompromisu, tad tas ir prioritārs balsojums. Un man liekas, ka tas ir noteikums, ko es izmantoju, un tas atbilst mūsu reglamentam. Arī kungs, tad jums vēlreiz vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, negribu mainīt balsošanas kārtību, bet es gribu tikai, lai noteikumi būtu skaidri formulēti. Tātad mums ir tāda tradīcija bijusi, kā mēs visā visumā sākumā balsojam par kompromisiem. Es esmu arī ar to apmierināts, bet šajā komitejā tad tomēr bijis tā, ka ja kompromiss ļoti būtiski tiek izmainīts, tad mēs vispirms par to balsojam. Un tad to nu vajadzētu uh, tomēr noskaidrot. Bon, écoutez, on va pas prolonger cette... Nu, uzklausiet, mēs neturpināsim šo diskusiju balsošanas uh, laikā. Ja jūs uh, gribat, uh, tad mēs to varam izdarīt koordinātoru sēdes laikā, kā tas parasti varētu notikt. Uh, Bet, nu, lūdzu, ieskatieties 160. pantā reglamentā, tas ir par balsošanu. Un par reglamentu runājot, jūs to noteikti viegli atradīsiet. 12. mūsu darba kārtības punkts. Pārobežu brīvprātīgā darba atzīšana un veicināšana Eiropas Savienībā. Harkins kundzes ziņojums. Pirmais paragrāfs, pirmais punkts A. Šeit vairāk autori to ir iesnieguši. Kas par? Pret atturs. Pieņemts. Pēc pirmā, sastais paragrāfs. Ž, uh, G kompromiss Pēc pirmā kompromiss B, kas iesniedz jaunu grozījumu par pret atturas pieņemts. Pēc tam F kompromiss par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 2, 6, eh, C par, eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais jaunais paragrāfs balstoties uz D kompromisu, kas par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 2a jauns punkts par a, 23. grozījumu Ronzulī iesniegusi, tas atkrīt. Nākošais 24. Blinkevičūtas kundz grozījums par pret atturas pieņemts. 25. tāpat par pret atturas pieņemts. Trešais paragrāfs. Helmera kungs uh, iesniedz grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss EA par, pret, atturas, pieņemts. Pēc trešā ir 32. Gonzolī uh, grozījums, mutiskais grozījums, ko iesniedz grozījums, vai nav neviens pret mutisko grozījumu? Nē, tātad balsojam par, pret, atturas, Pieņemts. Pēc ceturtā ir 36. rancolī grozījums par pret atturas pieņemts. Pēc ceturtā 37. lambēra par pret atturas pieņemts. Piektais pants. G kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais paragrāfs H kompromis par pret atturas pieņemts. Pēc tam sestais un 47. rancolī par pret. Kas ir par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. Pēc tam 54. par, pret atturas pieņemts. 55. ransolī par, pret atturas pieņemts. Atvainojiet, septītais paragrāfs kompromiss I, par to aizmirsām. Kas par I kompromisu? Pret atturas pieņemts. Astotais paragrāfs J paragrāfs. Äh, kompromiss par, pret atturas pieņemts. Pēc astotās 60. grozījums plomb par, pret atturas pieņemts. 61. esājā par, pret atturas Pārbaudīsim 61. lūdzu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 22 pret. Nav pieņemts. 20 pār 24 pret, nu, katrā gadījumā norādīts. 62. Kinga Guns par. Pret. Jūs par. 62. pret. Atturas pieņemts. 63. Harkina par. Pret. Atturas pieņemts. 64 par. Pret. Atturas noraidīts. 65. Helmers divās daļās Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Tad desmitais paragrāfs 68. atkrīt grozījums, līdz ar to mēs balsojam par tekstu kopumā, balsojam elektroniski. Kamnah kungs. Atvainojiet, mēs nedal, nedal, nebalsojam par 43. grozījumu. Oui, mais parce que nous avons mot... Jā, jo mēs par H kompromisu balsojam, tātad par tekstu kopumā balsojam tagad elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par 1 pret 1 atturējies. Sveicam referenti. Tātad esam beigus, beiguši mūsu balsošanu. Turpināsim ar Harkins kundzes eh, jautājumu, proti globalizācija, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds, un par to būs uzklausīšana. Chers collègues, est-ce que je peux vous... Dargie kolēģi, es piedāvāju atgriezties jūs vietās. Citādi pēc tam pārsniegsim mūs, mums atvēlto laiku. Tātad 13. darba kārtības punkts Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Viedokļu apmaiņa. dodu vārdu uzreiz vārdu Harkins kundzei, kas ir mūsu referente. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam apsprieduši priekšlikumus par Eiropas globālās pievienošanās fondu, bet ir skaidrs, ka pašreizējā kontekstā ir jautājums, kurš daudz no mums nodarbina. Un tas ir um, padomas lēmums pagājušā gada beigās uh, tad, attiecībā par atkāp, ar krīzes atkāpi. Un, e, Eiropas e, so, sociālā komiteja ir paudusi savu uh, pārsteigumu par šo lēmumu, un arī komiteja, reģiona komiteja ir paudis, paudusi satraukumu. Uzzinām, kāds ir parlamenta viedoklis. Bet ņemot vērā to, ko mēs šodien runājam, es domāju, ka šie ir svarīgi jautājumi attiecībā uz EGF nākotni. Un es domāju, ka mums ir arī jāmācās eh, no EGF eh, e vidējā termiņa novērtēšanas. Un tad, tad eh, ir arī citi jautājumi, kuros neiedziļināšos, bet pavisam īsi, īsi pieskaršos laika grafiks, laika ilgums, bet nevar aizmirst arī dalībvalsts atbildību. Tām ir jāsāk iznot pasākumi, tiklīdz tie tiek piemēroti. Un līdz ar to ir dažādi veidi, kā var izsnākt šo jautājumu. Līdz ar to, to ir svarīga arī problēma par līdzfinansējumu dažās valstīs, darbinieku slieksnis, kā arī jautājums par to, ka ne visas dalībās pieskatā, piesakās, bet aizvien vairāk dalībvalstu piesakās. Tomēr ne visas to dara. Vēl viens jautājums, kurš ir aktualizēts, ir jautājums par sociālo partneru iekļaušanu, kā arī si sinerģijas ar citiem fondiem. Pats priekšlikums. Tā mērķis ir sniegt atbalstu uh, da, darba zaudējušo darbinieku iekļaušanai uh, no jauna darba tirgu dažādos sektoros. Un uh, apstākļi tam ir um, delokalizācija trešajām valstīm, kā arī, protams, tas, ka atlai, darbinieku atlaišanai ir slikti sekas uz vietējo ekonomiku. Un šeit ir jauni ierosinājumi. Tātad darbinieki, kuri ir atlaisti eh, dēļ negaidītas krīzes. Un liels eh, aktuāls jautājums ir lauksaimnieku iekļaušana. Un ir interesanti zināt, ka eh, Eiropas Savienības ekonomiskās sociālās komitejas viedoklis ir neiekļaut lauksaimnieks un reģionu komiteja ir ierosinājusi, ka tās ir būtiskas izmaiņas un tam ir ieteikumi uz Eiropas Savienības tirdzniecības politiku. Un, uh, vadoties pēc uh, reģionu uh, komitejas, uh, tad tu, viņi ierosina tur noteikti atšķirību. Un tas nav tikai jautājums uh, par lauksaimniekiem, tas ir arī par viņu ģimeņu iekļaušanu. Un, protams, ka viņas tiek iekļautas uh, uz cita pamata nekā citi mm, darbinieki. Attiecībā uz mm, darbiniekiem, kuri strādā mm, tad, tad, tad, tikai daļai darba laiku. Un ir skaidrs, ka tur ir vēl daudz citu jautājumu, bet eh, mani ļoti interesē, kas ir sakāms mūsu kolēģiem šorīt. Un kādi ir jautājumi? Kāda ir komitejas locekļiem? Es ceru, ka eh, gal galā es uz tiem varēšu atbildēt. Paldies! Alors, euh... Nu, tā tad. Brisels sastrēgumi ir tādi, ka mums ir jāmaina mūsu lietpratējo prezentāciju kārtība, tādēļ sāksim ar otro eksportu. Karlos Turtērā, FSE universitātes un Spānijas darbministrijas un migrācijas lietu ministrijas pārstāvs. Jums aptuveni desmit minūtes laiks. Priekšsēdētājs kundze komitejas locekļi, dāmas un kungi. No sākuma es jums vēlētos ļoti pateikties par to, ka mani ielūdzāt šeit ierasties, lai mēs varētu pastāstīt par mūsu pieredzi Spānijā attiecībā uz EGF īstenošanu. Pēdējo gadu laikā, kopš 2008. gada, kopš globalizācijas piemērošanas fonda piemērošanas sākumu mēs tiešām esam guvuši labumu no šī fonda. Esam to izmantojuši, lai atbalstītu 18 projektus. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 10 tūkstoši strādniekiem ir bijusi iespēja sakārtot savu dzīvi, gūt jaunu apmācību un iegūt jaunas darba vietas. Un to ir svarīgi paturēt prātā, ņemot vērā to, ka uh, šobrīd eh, tātad, eh, ir ievērojama ekonomiskā krīze. No šiem 18 eh, projektiem 5 balstījās uz globalizācijas tirzniecības apstākļiem, citi attiecās uz ekonomiskās krīzes jautājumiem. Un pateicoties grozījumiem, kas tika iesniegti, lai sniegtu palīdzību no krīzes cietušajiem attiecībā uz pasākumu kritērijiem. Bija viens projekts, kurš palīdzēja uzņēmumam ar vairāk nekā tūkstots darbiniekiem. Daži no projektiem bija 2,5 eh, sektorā, tātad sektora krīze, un tikai viens projekts bija C daļā. C daļa ir vairāk cietušās eh, zonas, teritorijas kur reģionālās bezdarbs ir bija vairāk nekā 10%. Tagad uh, aplūkosim, uh, kādi bija šie uh, projekti pa sektoriem. Četri bija autoražošanas industrijā, trīs bija audumu industrijā, trīs būvniecībā, divi nozarēs, kas ražo koku durvis viens bija keramikas nozarē, viens eh, akmens un marmora nozarē, viens eh, bija tirsniecībā, un viens projekts attiecās arī uz apavu industriju. Tātad eh, kopumā 9994 uh, eh, cilvēki ir guvuši tieši labumu no šī fonda. Un ja mēs uh, to sadalām pa dzimumiem, tad 67,9% bija vīrieši un 32,1% bija sievietes. Tātad kopumā uz katru cilvēku bija eh, vairāk par 4300 eh, eiro. Un kas ir tad, tad eh, mazāk par vidējo līmeni Eiropas Savienībā? Balsoties uz mūsu iegūto pieredzi, var teikt, ka šis fonds ir ārkārtīgi svarīgs. Tas nozīmē, ka citas iesaistītās puses strādā roku rokām gan nacionālā līmenī, gan reģionālajā un vietējā līmenī. Un, protams, ka tur ir iesaistīti arī uzņēmēji un darbinieku pārstāvji. Šī pieredze ir parādījusi, ka ir jāiesaist pilnīgi visi, lai mēģinātu risināt problēmas, kas ir novedušas eh, pie tā, ka eh, tik daudz darba vietas ir zaudētas. Sektoros, kuri uh, um, sadz ļoti lielu ekonomisku aktivitāti Spānijā. Un tagad uh, aplūkosim, kādas ir tendences. Viena no, tende, vien no priekšrocībām ir tāda, ka ir konkrēti pasākumi, kas attiecās uz konkrētiem individiem, un viena, viens cits ieguvums ir elastīgums attiecībā uz šo pasākumu īstenošanu. Tas palielina nodarbinātību, tāpēc, ka tas eh, uzlabo individuālu darbinieku prasmes. Un to cilvēku skaits, eh, kuri atrod darbu, ir 35%. Un e, šī e, nodarbinātības e, pieaugšana ir tiešām ievērojama. Tas ir svarīgi. Līdz ar to cilvēkiem kļūst aizvien biežāk, aizvien um, reālāk atrast darbu citos uh, sektoros, pateicoties uh, šiem EGF noteiktajiem, noteiktajiem pasākumiem. Ir izveidots jauns sinerģijas starp uh, iesaistītajām pusēm, un mēs tiešām domājam, ka labuma guvēji tiešām uh, piedalās un gūs labumu arī vietējā līmenī. Mēs vēlētos teikt, ka mums ir e, jāturpina darbs pie reģionālās īstenošanas, tās ir rekomendācijas nākotnē. Mums ir arī jāturpina e, darbs pie krīzes nodaļas šajā jaunajā EGF fāzē. Ir ļoti svarīgi, lai šī krīzes nodaļa būtu no tām, kas eh, ļauj cilvēkiem gūt eh, palīdzību, un līdzfinansējums arī ir ļoti svarīgs. Kā jūs zināt, eh, ir kredītu krīze šobrīd un budžetu, budžetu un mm, tēriņu samazināšana. Līdz ar to līdzfinansējums no 2009. līdz 2011. gadam bija 65%. Tad Spānijas autonomija reģioni tiem tas ir ļoti grūti um, piešķirt 50% finansējumu līdz ar to. Kopienas atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs attiecībā uz EGF īstenošanu. Un mūsuprāt, lieliski būtu pārskatīt, um, tad, kāds attiecās uz darbiniekiem. Paldies, ka man uzklausījāt! Un, protams, ka esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Je souhaite la bienvenue à notre troisième expert qui a pu nous rejoindre, mais je vais, pour lui permettre de... Paldies! Tālāk došu vārdu. Priekšredētāji nevar uzsīt uz vārdu. Niola Matskevičēns kundze būs nākamā runātāja. Viņa ir no Lietuvas. Un es atvainojos, saka priekšādātā, ka tā sajauc jūsu vārdu. Jums vārds uz desmit minūtēm. Labadiena, poņa pirmininkė, parlamento nariai ir. ir... Labdien, priekšādājas kundze, parlamenta deputāti, citi viesi. Runājot eh, personīgi, es eh, tiešām eh, priecāju, priecājos, tad, tad, tad, tad man nav problēma ar to, ka um, mans vārds netiek īsti pareizi izrunāts citās valodās. Es priecājos šeit būt jau to reizi. Esmu dziļā komitejā, lai iepazīstinātu ar mūsu pieredzi, īstenojot EGF Lietuvā. Mums ir pietiekami liela pieredze, tāpēc, ka mēs sākām strādāt ar šiem projektiem jau no paša sākuma. Lai izmantotu man piešķirto laiku, es vēlētos pievērsties eh, pieredzē Lietuvā. Un eh, iepazīstināt ar mūsu viedokli par jauno regulējumu no 2014. līdz 2020. gadam. Lietuvā galvenās e, institūcijas, e, kuras e, nodarbojas ar šo fondu, ir šādas. Mūsu ministrija, kura ir pārvaldības iestāde, tātad sociālās drošības un darba ministrija. Esam iesaistījuši arī ekonomikas ministriju. Tā risina jautājumus par to, vai uzņēmumam vai konkrētajam sektoram ir bijušas eh, problēmas ciešot eh, no globalizācijas eh, sakām. Un šo jautājumu nerisina tikai mūsu ministrija līdz ar to. Par to spriež arī ekonomikas ministrijā. Kā arī trīs, trīsdaļīgā padome, kura ir sociālās drošības ministrijas pārziņā. Sociālajā partneri ir iesaistīti diskusijās aktīvā veidā, runājot par iespēju izmantot EGF fondus. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka šie sociālie eh, partneri negūst labumu, viņi vienkārši iepazīstina ar savu viedokli, un tas ir ļoti svarīgi. No penkis projektus. Lietuva īsteno piecus projektus. Man ir jāatzīmē, ka mums ir iespēja īstenot vienu no projektiem, kā vieniem no pirmajiem. Vairāki uh, darbinieki no audumu ražošanas uh, uh, ražotēm tika atlaisti, un mēs izmantojām šī fonda līdzekļus. un arī citos gadījumos eh, esam izmantojuši pārskatīto regulējumu. Eh, citi trīs projekti bija sektora pieteikumi, un šeit es vēlos atzīmēt, ka visi pieci eh, projekti tika veiksmīgi īstenot, un tie tika pabeigti. Un mēs sasniedzām ievērojams rezultātus, kaut arī ne tādā pašā līmenī attiecībā uz visiem projektiem. Kad mēs strādājam pie pēdējiem trīs projektiem, mūsu uh, darbu vieglāk padarīt tas, ka, balstoties uz NAC 2, Lietuva ir vienos reģions un trīs projekti tika prezentēti tieši no Lietuvas puses. Vislabākie rezultāti tika sasniegti īstenojot uh, projektus, par cilvēkiem, kuri ir atlaisti atsevišķos uzņēmumos. Tomēr kopumā mums eh, izdevās eh, iesaistīt aptuveni 90% no dalībniekiem projektos, un mums izdevās eh, izmantot aptuveni 70% no pieejamiem līdzekļiem vislabākie rezultāti tika eh, panākti izmantojot pirmos eh, projektus eh, audumu uzņēmumam. Līdz 99%. Fondu izmantojums sektora projektos bija 69%. Izlošanas periodā mēs sasniedzām 63% līmeni jaunu darba vietu radīšanā. Tad gan uh, pastāvīgu darba vietu, gan darba vietu uz laiku radīšanā. Un kā to nosaka regulējums, mēs izmantojam aktīvus pasākumus, ko sniedz mūsu tiesība akti attiecībā uz nodarbinātību. Un valdība ir arī sagatavojusi papildus pasākumus kāds mēs izmantojām cilvēkiem, kuri ir tikuši atlaisti. Daži no pasākumiem tika izmantot veiksmīgi. Tie tika pārnesti uz eh, nodarbinātības atbalsta tiesību aktiem. Protams, ka ir arī daži jauki piemēri. Daži no tiem ir aprakstīti komisijas izdotajā uh, publikācijā, tie ir tiešām veiksmes stāsti. Mēs organizējām vairākas konferences, uh, ielūdzot projektu dalībniekus, un tajās viņi pastāstīja par saviem uzņēmumiem, par savu attīstību. Tomēr mūsu pieredze ir divdaļīga, tā var teikt. Protams, kā EGF ir specifiski mērķēts fonds balsoties uz individuālām prasībām, kādas ir atlaistajiem darbiniekiem, to skaitā arī reģionālos nodarbinātības uh, plānus, lai no jauna nodarbinātību nodarbinātu cilvēkus un sagatavotu viņiem darba vietas. Pozitīvā pieredze no pieteikuma plānošanas procesa bija līdzfinansējuma eh, pieaugums līdz 65%. Šis tais liekas tika samazināts eh, līdz 500, eh, tas bija galvenais iemesls. Un, protams, ka es aizmirsu pieminēt. Ekonomiskās krīzes apstākļus. Pamatā tikai viens gadījums eh, bija saistīts ar globalizāciju, bet citas eh, lietas bija vairāk saistīts ar ekonomisko krīzi, kas atvēra eh, durvis, lai saņemtu atbalstu no EGF. Mēs īstenojam visus pasākums, kurus varējām īstenot, bet viena no EGF priekšrocībām būtu fondu pārnešanas eh, elastīgums, eh, no, pārnesot tos no vienas budžeta pozīcijas uz citu budžeta pozīciju, ja apstākļi mainās. Kāda eh, cilvēki šajās mērķu grupās maina viedokli, tad viņi vēlas, piemēram, izveidot savu uzņēmumu. Un šī, šis elastīgums mums tiešām uh, palīdzēja fondu līdzekļu piemērošanas procesā. Tomēr dažas no problēmām ar kādām saskārāmies, bija tādas, ka ilgterm, ilgtermiņā procedūra eh, pieteikuma apspirināšanai ir pārāk gāra. Protams, ka mums nav recepte, kā risināt šo situāciju. Bet, eh, ja dalībvalstī nav savu līdzekļi, eh, ko ieguldīt projektā, tad labāk ir nepieteikties, tāpēc ka cilvēki nevar sagaidīt eh, tad, šo tēmu atbalstu. Un dažkārt mēs domājam, ka mums ir arī pieejami ESF fondi, iespējams šie fondi varētu tikt labāk izmantoti tā vietā, lai gaidītu atbalstu no EGF fonda. Protams, ka cilvēkiem tur nav atšķirības, no kurienes viņi saņem līdzekļus. Nav liels atšķirības starp EGF un ESF piemērošanas. Es teiktu, ka būtu vienkāršāk izmantot ESF. Protams, ekonomiskās krīzes apstākļos, kad valsts eh, Eh, veido budžetu un skatā, ies, skatās, kāds ir iespējas izmantot pēc iespējas mazāk līdzekļu. EGF joprojām ir zināms atbalsts. Tad, tad būs, tas būs mūsu viedoklis. Un kopumā vēlētos eh, pieteikt, pievērst jūsu uzmanību tam, ka uh, Lietuva joprojām ir pārbaudas iebilda attiecībā uz jauno regulu, tāpēc, ka regulas paplašinājums, tad darbības jomas paplašinājums un jaunu grupu iesaistīšana. Tas joprojām ir apspriežams jautājums. Ir cilvēki, kas saka, ka tas ir labi, ka lauksaimnieki tiek iekļauti kā mēģa grupa. Tomēr, ja mēs uz to visu paraugāmies plašāk, tad uh, var uzdot jautājumu, vai tas tiešām ir labi. Kādā veidā lauksaimnieki ir atšķirīgi no citiem? Vai nav tā, ka mēs šādi diskriminējam cilvēkus, kuri ir tikuši atlaisti? Tātad, ja mēs viņus nošķiram kā atsevišķu grupu. Nevēlos uh, jūs pievērst jūsu uzmanību pārāk daudz detaļām, kāds ir mūsu priekšlikumā. Tomēr es uzskatu, ka 50% nodarbinātības eh, līmenis nav diezgan labs priekšlikums. Mums ir arī jautājums par 65% līdzfinansējumu likmi. Tāpēc, ka komisijai būs jānolēmj, vai tie būs 65% vai arī mazāk. Līdz ar to mēs nevaram uzreiz teikt, ka mēs atbalstām visas eh, veiktās izmaiņas šajā regulā. Un līdz ar to tās bija mūsu piezīmes par jauno regulu, un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Līdz arī to nonākam pie pēdējās uzaicinātās personas. Viņš ir no Vācijas, no nodarbinātības ministrijas. Sirsnīgs paldies par ielūgumu. Es jaunā funkcijā esmu šeit 15 gadus. Esmu strādājis kā koordinators ministrijas attiecībām ar a, Eiropas parlamentu, un tagad nāk jaunā kvalitātē. Un tagad man ir desmit minūtes uzrunas laika, un parasti deputātiem pašiem tiek dots divas, trīs minūtes laika uzrunai. Un, protams, ka ļoti priecājos. Runāšu par Vācijas pieredzi ar projektiem un reintegrācijas projektiem. Un arī to, ko esam sasnieguši, izmantojot šos projektus. Šeit jūs redzat uh, projektu pārskatu, ko esam izmantojuši IVF, Nokia Kārman uh, un Heidelberger Druk. Tikai daži ir uh, pieminēti. Pieci pieteikumi ir 5600 darbņēmējs tie kopā skar un EGF līdzekļi ļāva mums reintegrācijas um, pakāp 92% apmērā sasniegt. No 30 līdz 80% ir atšķirības līdzekļu izmantojumā, daudz kas atkarīgs no konjunktūras attīstības, ne katra pār, izglītības pasākuma īstenošana noved pie atšķirības darba atgūšanas. Un daudzos gadījumos ir ļoti atkarīgi arī uh, līmeņi un kvalifikācijas darbņēmēji ar augstāku kvalifikāciju. Ir drīzāk gatavi jaunas kvalifikācijas iegūt un paši attīstīties. Tātad EGF projektus īstenojot mums ir dažādi uh, projekti izdevušies un arī ir ļoti dažādas mērķa grupas. Uh, iesaistīts. Kopumā var teikt, ka EGF Vācijai ir gūs ļoti labus rezultātus, tie ir piemēra ciemnīgi. Mēs izmantojam EGF Vācijā un gribu vienkāršot teikt, ka EGF skatoties uz vidējiem skaitļiem darba tirgu, kas ir Vācijā un kas ir ļoti plaši. Nu, tas ir praktiski nu, tāds tā kā tāda tā kā rozīnīta papildus visam tam, kas jau tiek īstenots, un darba tirgus politikā mēs varam tādus pozitīvus pasākums veikt, ja cilvēki tiek atlaisti. Nu, pirmkārt, personāla samazināšanas procesā tiek iesaistīti arī uzņēmuma pārstāvi un arotbiedrību pārstāvi. Tas ir ļoti nozīmīgi, un tam jau notiek vēl pirms EGF tiek uh, izmantots. Tad ir daudzi transfera instrumenti, kādi ir mūsu rīcībā. Uh, Es nosaukšu tikai uh, dažas no tiem. Un būtiski ir uh, dažādu pasākumu paralēli izmantošana. Un tādēļ es runāju par šo rozīnīti un tās izmantošanu, kā mēs varam uh, esošās. Uh, problēmas, eh, programmas eh, paplašināt un arī laika eh, ziņā tās ilgāk īstenot, proti, maksājumu formā. EGF arī izmanto jau labu pieredzi, attīsta jaunus pasākumus, kas ir vērsti uz dažādām jaunām grupām. Tā jūs redzat šeit, ka ir gan konsultācijas pasākumi, gan arī dažādi citu pasākumu tāda integrēta izmantošana, piemēram, pilnīga jauna apmācība. Cilvēki, kas uh, neturpina strādāt viņu uh, iesāktajā uh, jomā. Citi cilvēki varbūt var pieņemt lēmumu, ka viņi sāk studēt vai atgriežas pavisam citā projektā vai sāk gluži ko jaunu. Tā tad ir ļoti dažādas kvalifikācijas iespējas, kā arī var gūt jaunu kvalifikāciju, lai viņi iepriekšējā darba sektorā saņemtu jaunu darbu. Tātad EGF Vācijā. Uh, var eh, īstenotos pasākums vēl plašāk svērst un eh, dot jaunas kvalifikācijas iestādes. Eh, iespējas tātad EGF var būt ļoti noderīgs vecāku darba ņēmēju gadījumā un arī paaugstinot kvalifikāciju. To parāda arī attīstību laikā. Īstenošana dalību valstīs ir ļoti atšķirīga, un kopā var teikt, ka visi tie projekti, kādi ir iesniegti, mums ir 11% integrācijas kvota. Uh, Un tas ir tas, par ko var padomāt. Nu, kā tad izmainot EKF var šo integrācijas uh, procentu skaitli paaugstināt. 11% ir attiecināti uz instrumenti. Un tas liek mums vilties. Jā, bet, nu, izšķirīgi ir tas, kā nacionālās programmas tiek īstenotas. Un Eiropā dažādās dalībvalstīs tās ir ārkārtīgi dažādas. Un šeit es runāju par aktīvo darba tirkus politiku arī sociālā partneru iesaistīšana ļoti dažāda. Vācijā situācija ir ārkārtīgi attīstīta, tas ir centrālais elements mūsu pasākumu mm, izmantošanā. Tas nozīmē, ka dalību valstīm, ja tās vēlas attīstīt turpmāk EGF, tad tām jāpārdomā, kā tās nacionālo politiku izmaina, lai EGF un nacionālā darba tirgus politika tiktu savstarpēji sasaistīti. Viens kritisks punkts ir jāizsaka. Mūsu pieredze rāda, ka EGF ir domāts kā krīzes pārvarēšanas instruments, un līdzinējā pieredze uh, ir 1 līdz 11 mēneši no iesnieguma pieteikšanas brīža līdz naudas saņemšanai ir ļoti, ļoti ilgs laiks. Tā tad, nu, tas ir pārāk eh, pārspēlēt. Un ja mums eh, nebūtu iespēja sadarboties ar sociālajiem partneriem, tad Vācija arī varētu ne, ja, iesniegt um, dažus no pieteikumiem, jo šis periods ir gluži vienkārši pārāk garš, un tādēļ ir jāpadomā, kā varētu tādas steidzams procedūras izmantot, uh, lai dalībvalstīs šo laiku gluži vienkārši varētu samazināt. Attiecībā uz Vāciju jāsaka EGF, kā jau teica, ir tikai rozīnīta visam, visam programmu klāstam klāt, jo Vācijas gadījumos nu, tas nav tas absolūti, absolūti izšķirīgais. Tagad komisijas priekšlikumi. Un šeit es domāju, ka šeit ir viena liela kļūda. Un šī kļūda domāšanā ir saistīta ar to, ka redzējām, ka 10-15% IGF līdzekļi tiek izmantot. Un ja ir šāds instruments un konstatē, ka tas netiek izmantots, tad taču jājautā par struktūru un jājautā, kur ir problēmas un kādēļ šie līdzekļi netiek izmantot. Mūsu uh, priekšstats ir tāds, ka komisija šeit tādu ļoti nepareizu ceļu ir sākusi iet, un tas ir sastīts ar smagām sakām. Proti tie, kas uh, EGF var izmantot, netiek aptvērt. Un ja es paraugos uh, regulā un redzu, ka mm, 5-6% lauksaimniecībā uh, tiek novirzīti. Un tad es domāju, ka nu, tad šai komitejai nākotnē nemaz nav ar šo jautājumu jānodaros, bet lauksaimniecības komiteja. Un ja tiek izmantots šis ceļš, tad ir absolūti skaidrs, ka ļoti laba darba politikas uh, instrumenta izmantošana EGF ietveros uh, nokļūst absurdā situācijā. Ne tikai lauksaimnieka, bet arī pastāv, pastāvīgi strādājošie šeit, un tas uh, samazina. Mm, šos darba tirgum paredzētos pasākums līdz vienai sestdaļai, un līdz ar to EGF kā krīzes intervences instruments darba tirgum vairs nebūtu tā atpazīstams. Nu, protams, lauksaimniecības jomā var argumentēt un teikt, jā, labi, brīvās tirdzniecības līguma nosaka ir um, jauna apdraudējuma lauksaimniecībai, bet lūdzu ievērojiet to, ka tad jāsaka arī, ka tas ir lauksaimniecības instruments un tas tiks izmantots lauksaimniecības jomā, nevis nodarbinātības politikas jomā. Nu, es šeit runāju par iespējamo uzlabojumu. Un otrs, un trešais punkts. Tas ir tas, ka krīzes jēdziens mūsu skatījumā galīgi nav skaidri noformulēts un ir tik ļoti neskaidrs, ka EGF pielietojuma joma uh, kopumā tiek tik ļoti paplašināta un arī uh, neskaidri padarīta, ka nu, nav īsti skaidrs, kā to izmantot. Un tādēļ Vācija padomas sarunās saka, ka EGF šādā formā mēs to vairs nevēlamies. Paldies! Um, merci, jā. Pa paldies! Vienu punktam, vienu punktam jūs tomēr nepieskārāties, un es domāju, tas būtu tomēr liederīgi. Varbūt jūs varētu par to parunāt, respektīvi par iespēju pagarināt krīzes mehānismu vecās struktūras ietvaros. Referenta arī par to jau minēja. Parlaments diezgan e, pārliecinoši ir izteicies, ka vēlas atbalstīt šādu veidu risinājumu. Bet došu jums vārdu vēl arī vēlāk, un tad jūs varēsiet e, to pieminēt tajā brīdī, ka būs jāatbild uz citiem jautājumiem arī dzen. Kas vēlētos izteikties? Bauers kundze, Blinkēvičots kundze, Dardēna kungs. Sērkasa kungs, Bereses kundze un referenti, protams. Nu tad sāksim rindas kārtībā un vispirms Bauers kundze. Lūdzu! Köszönöm szépen, elnök asszony, rendkívül érdekesek voltak. Paldies, priekšsētājs kundze. Prezentācijas bija ārkārtīgi interesantas. Lielas paldies par to. Un man ir trīs īsi jautājumi. Uzdošu to mūsu lietpratējiem. Un pirmkārt, runa iet par līdzfinansējumu. Kāda pieredze jums ir ar līdzfinansējumu? Kādi instrumenti un avoti bija izmantot līdzfinansējumam? Otrs jautājums par lauksaimniecību. Šeit es domāju, ka mums ir jānogaida un jāparāgās, cik daudz naudas noplūst lauksaimniecībai, un es domāju, ka tas nu nav absolūti pareizi, ka mēs no šī fonda vēl arī atbalstam lauksaimniekus. Un trešais jautājums. Pēdējā prezentācijā mēs dzirdējām, ka EGF un sociālajie fondi būtu harmonizējami. Un kur runātājs redz uh, šo uh, harmonizāciju un tālāku fondu izmantošanu. Paldies! Tālāk Blinkevičuts kundze, pēc tam Dardēna kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribēju pateikties visiem runātājiem. Uzskatu viņu teikto par ārkārtīgi liederīgu, ļoti labi dzirdēt par to, kāda pieredze ir dalībvalstīs ar EGF izman fondu izmantošanu. Uh, Nu, protams, ka tas ir īpaši liederīgi tad, kad plānojam nākotni. Pirmām kārtām gribēju uzsvērt, ka EGF ir izmantojis 15%, tikai 15% no, no tam piešķirtajiem līdzekļiem. Tas ir ārkārtīgi nopietnas signāls, kas liecina par to, ka acīm redzot ir jāmaina kaut kāda noteikuma. savukārt at, konkrētās jomās dalība valsts atbalstu ir ļoti veiksmīgi izmantojuši ar labiem panākumiem. Tajā brīdī, kad nu, pieņēmām lēmumu, ka ir vajadzīgs EGF, e, tad toreiz varbūt vajadzēja noteikt citu parametru, nevis šos 500 darbiniekus uzņēmumā. Ir īpaši tad, kad paskatāmies uz lielākām dalību valstīm. Ir jāroda veidi, kā palīdzēt cilvēkiem uh, tiem cilvēkiem, kas tiek atlaisti no darba arī citos uzņēmumos. Otram kārtām redzam, ka EGF ir piešķirt pietiekami līdzekļi, un lielākā daļa e, līdzekļu paredzēt tieši lauksaimniecībai, un tad varbūt mēs varētu šo 65% pacelt līdz 75%. Un otrs jautājums, trešais jautājums saistīts ar to, ka ir nākus klajā jauna prasība – par to, ka ne mazāk par 50% no atlaistajām personām 12 mēnešu laikā tiek atkal no jauna nodarbinātas. Bet ko tad, kā tad mēs to saprotam? Vai tā ir, tā ir kāda pastāvīga darba vieta, jeb tikai kāds e, kontrakts, kas ir uz īsu laiku? Nu, gal galā karjeras iespējas ir ļoti dažādas. Varbūt mēs varētu šajos 12 mēnešos iekļaut, piemēram, arī apmācības periodu, kvalificēšanās periodu un tam līdzīgi. Un vēl viens jautājums, kas saistīts ar lauksaimniecību. Kāpēc mums šajos, šī līdzekļa izmantošanā jā, būtu jāiekļauj lauksaimniecība? Un savukārt, ja mēs tomēr to daram, tad jāpiemēro vienlīdzīgi noteikumi ir ļoti daudz darbinieku tiek atlaist šai sektorā, jā, tad tādā gadījumā varētu, lūk, piešķirt arī šos līdzekļus. Bet varbūt, ka tādā gadījumā tas vairs nav mūsu komitejas kompetencē. Paldies, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies ekspertiem par viņu teikto. Un uh, globāli runājot, es saku, ka man tiešām prieks bija dzirdēt, jūs visus uzklausīt, uh, tas tikai vēl um, piedāvā atbalstu mūsu pozīcijai. Un tas nāk kā tāds pierādījums tam, ko mēs šeit darām. Ja jau runājam par šiem kritērijiem darba, darbinieku skaitu un tā tālāk, cik ilgā laikā viņi atrod darba vietas un tam līdzīgi. Un pamatoties uz to, ko dzirdēju, man ir tapis skaidrs, ka, ka visi šie kritēriji joprojām tiek izmantot. Lielākoties visi šie projekti ir saistīti ar krīzi. Tāpat laikā jāatceras arī par sociālajiem partneriem. Viņi jau teica, lūk, ka ir nepieciešams jauns regulējums šajā aspektā Tāpat nepieciešams saglabāt līdzfinansējumu procentu. Man arī ir tāda sajūta, ka šķiet līdzekļu izmantošana lauksaimniecības jomā nav īsti uh, atbilstīga, bet, nu, tas vēl mums acīm redzot jāprecizē gan šeit parlamentā, un, uh, zināmā mērā, šīs dienas diskusijās tas nav tāds vadošais elements jo mūsu komiteja ir citas kompetences turklāt, bet katrā ziņā, e, nu, mums tiešām vairāk jāpievērš šiem nodarbinātības aspektam, nevis lauksaimniecībai. Bet arī lauksaimniecībā, protams, tiek nodarbināti cilvēki. Nākamais ir laika jautājums. Cik ilgā laikā, piemēram, šādas prasības par līdzekļu piešķiršanu var tikt izskatītas? no brīža, kad darbinieki tiek atlaisti, un tajā brī, līdz brīdim, kad Eiropa sāk iejaukties. Un tāpēc šajā kontekstā man, mans jautājums ir tāds, kāda ir jūsu priekšlikuma, kā šo laika periodu samazināt? Tā, lai šis, šis atbalsts varētu tikt saņemts ātrāk. Un pēdējais nelielais jautājums ir saistīts ar uzstāšanos eh, no Vācu, Vācijas pārstāvju puses. Man likās tas ārkārtīgi interesanti, bet bija arī pārsteigts par šīs uzstāšanās noslēgumu, noslēgumu vārdiem. Un kādā formā tad jūs iedomājaties šāda veida atbalstu? Es saprotu, ka būtu labāk uzlabot tā struktūru un tam līdzīgi, bet pilnībā atcelt šo fondu, es domāju, arī nebūtu pamatoti, vai ne tā? Tālāk Serkas kungs lūdzu. Paldies priekšādētāji. Es arī gribu pateikties visiem trim ekspertiem, kas šodien bija šeit. Viņa pre prezentācijas pilnīgi noteikti palīdzēs mums turpināt darbu turpmāko nedēļu gaitā. Un man ir vairāki jautājumi Spānijas un Vācijas ekspertiem. Un tad varbūt pamatojoties uz maniem jautājumiem, viņi var sīkāk pastāstīt par man eh, sirdī ārkārtīgi tuviem jautājumiem. Vācijā eksperts teica, EGF ir ļoti liederīgs. Un tas saslēdzas arī ar citām nacionālām mēroga politikām, kas saistīs ar pārstruktūrēšanu krīzes rezultātā. Eksperts pat teica, ka lūk, tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc EGF ir bijis tik efektīvs savā darbībā. Es gribētu uzzināt, kādi ir nosacījumi un kādi ir šie apstākļi, pie kuriem EGF darbība tiek saskaņot ar nacionālām politikām. Par eh, Spānijas ekspertam gribēju teikt, ka mēs ārkārtīgi priecājāmies, ka varējām ierasties var, eh, Spānijā un konstatēt, cik ļoti apņemības pilni ir Spānija, ir krīze cīnīties un cik šajos grūtajos laikos tā ir gatava palīdzēt darba ņēmējiem. Bet es gribētu, lai Spānijas eksperts vairāk pastāst par lauksaimniecības, jo mēs neesam šobrīd nevienu dzirdējis atbalstām to, ko saka komisija, respektīvi, ka 5 sestās daļas no šī finansējuma būtu jāparedz uh, lauksaimniekiem. Spānija šobrīd saņem lielāko līdzekļu apjomu, un tā ir viena no valstīm, kas pilnīgi noteikti ir izvi, nu, šīs krīzes eh, visvairāk skarta. Un, eh, protams, ka šeit arī lauksaimniecība sasaistās ar dažādu veidu muitas regulēm un tablīdzīgi, bet vai jūs, ekspertkungs, varētu pastāstīt kaut ko sīkāk par lauksaimniecību? Kas jūsuprāt notiks? Uh, šobrīd, nu, protams, jūs, jums ir arī jāuzmanās, ko jūs sakāt, jo jūs jūs klausās, bet varbūt jūs varētu pasāstīt, kas notiek ar līdzekļiem šai jomā. Paldies, eh, priekšādātāji. Turpina, runājot par līdzekļu eh, šī instrumenta darbības pagarināšanu, man ir pāris punkti. Jūs runājat no vienas puses, ka tas darbojas pārāk ilgi. Un ko tad, cik tad ilgi jūs vēlaties šo darbības laiku? Un ko domāja eksperti? Vai viņi piekrīt tam, ka šis darbības laiks būtu jāsamazina? jau uzdevu jautājumu. Par, jau tik uzdots jautājums par to, cik ilgā laikā līdzekļi var tikt mobilizēti un kā šo laiku samazināt, jā? Tālāk Lietuvas eksport, ekspertei gribu vaicāt. Jūs teicāt, Un tālāk e, vairāk vēl jautājumi, vai ir taisnība, ka mums vajadzētu noteikt arī kaut kādu veidu vecumu tiem cilvēkiem, kas saņem līdzekļus no šī fonda, jo fonda, nu, ideja taču ir ļaut šiem cilvēkiem atkal iesaistīties darba tirgu, būt mobīliem, nu, iziet zināmu pārejas posmu, mainīt varbūt kvalifikāciju un tam līdzīgi. Uh, Bet vecāka gada gājuma cilvēku gadījumā, nu vienā brīdī viņi varbūt vienkārši vadoties pensijā vai nodarboties ar savu dārziņu kopšanu un tam līdzīgi. Varbūt, ka viņiem nebūtu nav jāstājas atkal rindā pie darba uh, tirgus durvīm. Un tad tādā gadījumā kāds tad ir šis vecums, kurā mēs tad varētu šo vecumu limitu noteikt? Tālāk, divi kriteriji, kriteriji līdzekļu mobilizācijai, lūk, ir tas, ka viss reģions ir smagi cietis un ka tas ir bijis krīzes rezultātā. E, Vācijas gadījumā Nokia, piemēram, bija tāds gadījums, kad mums radās iespējas, ka šajā gadījumā līdzekļu mobilizēšana e, faktiski reāli šķita kā tāda pār, nu, pārnacionāla uzņēmuma pārvietošanas stratēģijas e, politika. Nu, mums jāskatās šeit arī uz tiesību aktiem, jo taču kaut kāda veida noteikumi, kas, piemēram, arī uzņēmumiem, viņi nevar vienkārši ražotnes pārvietot. Jo, ja skatāmies šādiem multinacionāliem uzņēmumiem, mums ir jābūt daudz uzmanīgākiem. Ir, uh, skaidrs, ka Eiropas globalizācijas fonds, protams, ir jāpiemēro, E, un to var mobilizēt, bet es domāju, ka nepieciešams no multinacionālajiem uzņēmumiem tad pieprasīt arī kaut kādu veidu samaksu par šādiem pasākumiem, kas tiek īstenot darba ņēmēju labā. Ir tīpaši tajos gadījumos, kad šāda veida atlaišana ir varējuši iepriekš jau paredzēt un tam līdzīgi. Trešā lieta, par ko gribu vaicāt, mācību, ko varam gūt no šī fonda darbības laika. Cik tālu saprotu, tad šī fonda izmantošanas re rezultātā Um, līdzekļi tiek piemēroti tādā veidā, lai tie būtu pievēroti, pielāgoti tieši katra konkrētā darba ņēmēja individuālajai situācijai. Vai jums liekas, ka šis fonds izpilda šos noteikumus? Un visbeidzot, varbūt varētu iz, izveidot tādu instrumentu, nu, vai tiesību aktu, kas ļautu mums labāk uh, struktūrēt pašreiz esošos instrumentus, kas palīdz darba ņēmējiem, vienlaicīgi arī mi mobilizējot mikrofinansējumu, tā kā tas arī ir paredzēts e, Eiropas programmās, lai palīdzētu lūk šiem darbu zaudējušiem cilvēkiem, lūk, veidot savus mikro uzņēmumus un tā tālāk. Referents kundze, tālāk jums vārds. Thank you, madam. And... Paldies priekšādātāji. Paldies arī visiem trim ekspertiem, kas, ir šeit, kas bija šeit ieradušies. Man viņu uzstāšanās likās ļoti interesants, un man ir vairāk jautājumu. Pirmām kārtām jautājums kolēģim no Spānijas. Bija ļoti interesanti atzīmēt, ka Spānija, Spānijā piecas no šīm intervencēm bija saistīts ar globalizācijas, bet 13 bija saistīts tieši ar cenām. Man šķiet, ka Lietuvai tas ir 4 un 1 attiecīgi skaitļi. Un tas nozīmē nenoliedzami, ka ir vajadzīgs eh, nu, š, vajadzīgi šie krīzes eh, apstākļi, tātad nu, gan globalizācijas, gan krīzes gadījumos. Tāpat Spānijas kolēģis teica, ka jūs vēlties, lai šī sadaļa, kur līdzekļi tiek piešķirti gadījumos, kad, eh, krī, kad situācija ir radusies krīzes rezultātā, būtu jāpagarina. Un būs, bet eh, jāsaka, ka, piemēram, būs tādi jauni konverģences reģioni, un Spānijas gadījumā tie noteikti varēs pieteikties citiem, citiem līdzekļiem, citu programmu ietvaros. Un vai jūs uzskatāt, ka 4. panta otrais punkts nav gana elastīgs, jūsuprāt, tur teiks, lūk, nelielos darba tirgos, kur ir uh, izņēmums situācijas un tad tālāk. Un tur tiek samazināts šis 500 darba ņēmēju skaits. Tātad var būt pielaist, var tiek pieļaut atlaide tajos gadījumos, kad uh, tiek kopumā viss uh, nodarbinātības situācija smagi skārta konkrētā reģionā. Vai jūs skatāt, ka šis formulējums ir gan elastīgs, jeb tomēr ne? Un vēl, jaut, vēl divi jautājumi. Vai jūs uzsākāt pieteikties intervencijām tikko, uh, tikko jau pieteicāties līdzekļiem vai sagaidījāt, kamēr līdzekļi tiek piešķirti? Kolēģiem no Lietuvas gribu vaicāt, lūko, jūs teicāt, ka rezultāti ir dažādi pie dažādiem apstākļiem. Kādi, jūsuprāt, ir tie apstākļi, kas ietekmē šo rezultātu atšķirību no tram kārtām? Gribēju vaicāt, vai jūs iniciatīvas arī uzņēmāties jau tūlīt? Jūs teicāt, ka šos līdzekļus varētu izmantot labāk. Vai jūs izmantojāt dažādus līdzekļus, gan šos, gan kādus citus, eh, lai palīdzētu no darbu zaudējušiem eh, darba ņēmējiem? Es saprotu, ka līdzsvinējuma likma arī, zinām, šeit pastāv, droši vien tā ir lielāka nekā globalizācijas fondam. Bet vai arī tam ir kāda loma šeit spēlēm? Jūs turklāt runājat arī par to, ka aptvērumu varētu pap paplašināt Un man ir šaistī, šai jaut, saistībā jautājums par lauksaimniekiem, bet tos došu nedaudz vēlāk. Kolēģiem no Vācijas gribēja vaicāt, ka lūk, eh, teikt, ka lūk, lieliski Vācijā ir tāda laba rezultāta darbam. To es dzirdēju arī iepriekš sakām, bet priecājos, ka jūs to apstiprināt. Bet jūs turklāt teicāt, ka komisija izvēlsies nepareizo pieeju. Uh, Eh, izslēdzot lauksaimnieks. Un tāpēc gribu jums veicāt par lauksaimniekiem. Pirmām kārtām, vai jūs domājat, ka lauksaimniekiem vajadzētu tapt iekļautiem šai schēmā? Otrām kārtām, ja tas tā notiek, vai tam būtu jānotiek uz tādiem pašiem pamatiem kā visiem citiem darbiņēmiem, ja te ir jāpiemēro kāda cita apstākļa, un ja ir kaut kāda cita noteikuma, tad vai tā būtu komisija, kam būtu jālem par kritērijiem šajā gadījumā, izmantojot deleģētos aktus? Un visbeidzot, protams, jūs jau par summām komentējām, bet varbūt jūs vēl varētu nedaudz tās pakomentēt. Un visbeidzot, Kolēģis no Vācijas runāja par cenām un par to, ka jaunajā regulā tiek definēts pārāk neskaidri šis elements. Un es gribētu vaicāt, kā jūsuprāt vajadzētu to, šo formulēju padarīt striktāku. Esmu runājis ar komisiju un runāju par 2B punktu eh, un par darba ņēmējiem, kas zaudē darbu tāpēc, ka vietējā nacionālā vai reģionālā līmenī notiek milzīgas pārmaiņas negaidītas krīzes rezultātā, un kā tad, nu, panākt šo te saikni starp krīzi un bezdarbu. Nu, varbūt, piemēram, ties varētu būt arī plūdu gadījums, vai ne tā, vai kāds sausums, vai kaut kas tam līdzīgs, kas varētu tad ietekmēt bezdarba situāciju. Bet es gribētu vecāt, kā jūsuprāt tā tad definēt šo krīzi? Uh, Un nu, kā, kādas priekšrocības attiecīgi tad varēs no šādas spēcīgāk definējuma gūt darba ņēmēji priekšsādātāji turpina? Es esmu pārliecināta, ka visi runātāji noteikti ir atzīmējuši jautājumus, uz ko tiem jāatbild un ir gatavi uz tiem šobrīd arī atbildēt. Ierosinu um, jautājumus atbildēt tādā pašā secībā, kā jūs uzstājāties, un tāpēc vispirmā pirmā runās Lietuvas pārstāve lūdzu. Ačiū labai. Ačiū. Paldies par šiem daudziem jautājumiem. Es cenšos koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem. Es izmāk, uz, visi, uz visiem tā arī nevarēšu atbildēt. 45% kofinansējumas. Tātad 65% uh, līdzfinansējuma likme ir labāka nekā 50%. Lietuvā 85% sociālā fonda gadījumā tas ir pat labāk. Parlamentā uh, deputātis pareizi teica, ka šobrīd Lietuva saņem finansējumu no ESF, kur uh, līdzfinansējums ir 85%. Un tas ir labi. Lietuva izmantoja šos intervences pasākumus eh, nekavējoties eh, piemērošanas gadījumā, tāpēc, ka mēs izmantojām finansējumu no nodarbinātības fonda, kas ir eh, no nacionālā budžeta, un bez šiem līdzekļiem mēs nevarētu uzsākt projektus. Līdz ar to vēlos atzīme, atzīmēt, ka mēs cenšamies apvienot dažādus finansējuma resursus, mēs cenšamies uh, apvienot eh, dažādus eh, eh, resursus no sociālā nodarbinātības fonda. Ko mēs varam darīt, lai uzlabotu situāciju? Un kā var samazināt laika grafiku? Es zinu, ka arī Lietuvā, kad mēs cenšamies novērtēt, novērtēt projektu, tas ir laikietilpīgi, tomēr trīs mēneši būtu ideāli. Es saprotu, ka ir diezgan sarežģīti panākt šādu laika mm, limitu. ja man būtu teikšana. Es censos novērtēt, eh, kādas ir mūsu problēmas. Un sektoru projektu novērtējumā mēs nevaram iekļūt, iekļaut citus uzņēmumus, kur ir no citiem sektoriem. Tie nav to uzņēmumu eh, eh, sarakstā, kuri tad, tad attiecās uz projektu. Tomēr, ja mēs varam atrast papildus līdzekļus, visitamāk mēs varam tomēr iekļaut citus uzņēmumus, kuri darbojas konkrētajā sektorā. Tas garantētu lielāku elastīgumu. Mans vācu kolēģis ļoti pareizi teica, ka mēs īsti nekoncentrējamies uz problēmu risinājumiem, un mēs neesam pietiekami konkrēti savā darbībā. Un tad runājot eh, par ceturto sadaļu, par šo 500 darbinieku eh, slieksni pašreizējie tiesību akti un nākotnes tiesību akti paredz šādu iespēju iesniegt eh, eh, pieteikumiem zemāku darbinieku skaitu, bet, kad mēs runājam par darbinieku atlaišanu, 500 ir cilvēki Lietuvā, kura ir iekļauta šajā regulā. Mums ir jāpieturās pie 500 eh, darbinieku parametra, un, un tas ir slieksnis, kas ir pārāk liels Lietuvai. Jo aptuveni 1,2% uzņēmumu ir 500 darbinieki. Līdz ar to Tas rada lielu problēmu mūsu valstī. Un tad runājot par lauksaimniecību. Visticamāk, neko jaunu jums nepateikšu, jau savā, savos ievadvārdos pieskāros šim jautājumam. Mm, tad neņemot vērā m, mm, apstākļus, eh, krīzi, kāpēc eh, lauksaimnieki zaudē savu darbu, viņi visi eh, reģistrējās darbinieku apmaiņā, un procedūras ietvaros viņi tiks eh, uztvērti kā eh, darbu zaudējuši darbinieki, un viņiem būs visas eh, sociālās garantijas, un viņi saņems visas labumus, kas ir noteikti tiesību aktos. Līdz ar to Lietuva uzskata, ka nav pamatoti ievies atsevišķu lauksaimnieku kategoriju, kur ir zaudējuši darbu. Es ceru, ka atbildēju uz vairumu no jautājumiem. Ja esmu kaut ko aizmirsis, tad ļoti atvainojos. Uh, bet eh, lūdzu atgādiniet, ja es kaut ko palaidu garām. Paldies! Paldies! Karlos Turtuero kungs tagad lūdzu. Paldies! Arī es mēģināšu atbildēt uz iespējams daudziem jautājumiem. Man tika arī uzdot ļoti daudz jautājumu. Runājot par finansējumu, respektīvi par finansējuma avotiem. Finansējuma avoti Spānijā nāk no reģionālajiem budžetiem. Valsts līdzfinansējums ar uh, saistībā ar valsts budžetu notiek atbilstoši noteiktam līgumam. Un tie, kas ir atbildīgi par nodarbinātības politiku autonomajos reģionos un citās administratīvajās vienībās, ir arī attīstība par atsevišķo reģionu finanšu un ekonomikas politiku, kas nozīmē, ka ir būtisks šis reģionālais aspekts. Finansējuma piešķir reģioni, nevis nacionālais budžets. Un tagad par eh, citiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Un proti, kā EGF un ESF e sastarpēji tiek papildināti. Mūsu skatījumā tie ir divi fondi, kas viens otru papildina, jo ESF e ir struktūra politikas fonds kas nu praktiski skar visus pilsoņus un kuru nodarbinātības spējas un izglītība un kompetence var tikt uzlabota. Un tādēļ ESF nacionālā līmenī un uh, reģionālā līmenī ir izveidojis savu stratēģiju. Tas ir attiecināms uz vairākiem gadiem un Nu, tas ir atkarībā arī no tā, vai šie mērķi var tikt uh, sasniegt vai nē. Mūsu skatījumā EGF ir pilnīgi cits fonds. Tas ir rīcības uh, īstermiņa fonds. Un uh, darbība ir iespējama daudz īsākā brīdī. Tas ir um, domāts, lai novērstu vienu ļoti konkrētu problēmu novērst, un tas ir saistīts ar to, ka darba ņēmēji zaudē savas darba vietas. Un šādā skatījumā abi fondi darbojas katrs savā jomā, taču viens otru papildina. Kāda pieredze ir Spānijai? Izmantojot uh, šos fondus un uh, tādā, tādā, ja varētu tā teikt, tādā brieduma procesā, izmantojot uh, EGF, varam teikt, ka šis termiņš ir ļoti uh, ilgs, lai nonāktu pie līdzekļiem un iekšējās apstrādes prezent, prezentācijas um, termiņš, iekšējās diskusijas, um, projektu iesniegšana, diskusijas starp uh, parlamenta deputātiem un arī lēma pieņemšana novad pie tā, ka projekti nevar uh, uzreiz tikt izmantoti, bet nu, tas savstā, savukārt ir, ir uh, tieši projekta. Uh, un šī fonda mērķis ir tādi eh, pasākumi, par kuriem lēmumu pieņem reģionālās iestādes. Nu, viņi, piemēram, var arī anticipēt caur Eiropas eh, sociālo fondu vai reģionāro operatīvo programmu eh, lietu attīstību. Katrai atsevišķi, katram atsevišķam reģionam ir sava programma, un, protams, ka ir arī pasākumi un programmas reģionālajos fondos bet, nu, tikko kā, e, kā F tiek izmantots, tad uzreiz var izmantot to palīdzību, kāda ir paredzēta. Un ja tas tā nenotiek, tad uzreiz e, redzēt, ka šie atsevišķie pasākumi, kuru mērķis ir tāds kopējs mērķis nospraust noteiktai e, cilvēka grupai, nekad nevar vienu to pašu mērķi sasniegt. Proti, uh, jaunu darba vietu rašanu cilvēkam, kas tādas meklē. Tagad par līdzfinansējumu un līdzfinansējuma lielumu. Līdzinējā bloķēšana sistēma ar 15% mums nav pieņemama. Nav pieņemama, jo tā ir atkāpšanās. Mēs neredzam arī tādu īpašu jēgu šai noteikumā fonds neizmanto tam piešķirtos līdzekļus, it īpaši um, brīdī, kad uh, atrodamies dziļā ekonomiskā krīzē. Mēs domājam, ka gatavība izmantot uh, līdzekļus 50% apmērā ir par maz. Un viss tas, kas 75-85% uh, no kopienas budžeta nosaka, tas uzlabotu iespējas šo fondu apgūt. Tagad pār darba ņēmēju skaitu. Tika teikts 500, nu mēs varētu teikt arī 300. Spānijā, kur ražošanas tīkls galvenokārt sastāv no maziem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem, būtu tā, ka šī skaitļa samazināšana, piemēram, līdz 300 personām atļautu daudz aktīvāk izmantot EGF. Es ceru, ka varēšu sniegt arī Adolfa Ferkas eh, kungam atbildi. Viņš arī pārstāv Spāniju un liels paldies par viņa laipnajiem vārdiem Eiropas parlamenta pārstāvi. Uh, nesen arī viesojās Spānijā. Tādēļ atbildu. Mēs īsti nesaprotam, kādēļ lauksaimniecība tiek iekļauta EGF. Mūsu skatījumā tas eh, nav pareizi, tas nav eh, pareizi. Lauksaimniecības politikā ir kopējā lauksaimniecības politika, savi resursi, savi specifiskie pasākumi, savi specifiskie procesi, un mēs nesaprotam, kā Tik ļoti liela daļa no EGF ir paredzēta lauksaimniecības uzņēmumiem. Es domāju, ka šī ir nu, gluži cita joma, un ja šos uzņēmumus ievēro, tad mūsuprāt EGF mērķi zināmā mērā tiek nu, izkropļot. Tas nav lauksaimniecības uh, fonds un citi fondi vai citi projekti vienkārši, nu, tā kā pazūd. Un mums ir jāatgriežas pie vispārējām politikām. Mēs nevaram nu, atbalstīt to, ka lauksaimniecība tiek iekļauta šī fonda darbības aptvērumā. Priekšstādātāji pārtrauc. Jā, nu jums ir laiks vēl vienu teikumu izteikt, un pēc tam došu vārdu nākošam runātājam, lūdzu. EGF ir īpaši nozīmīgs fonds, lai palīdzētu cilvēkiem, kas zaudējuši darbu situācijā, kad ārkārtīgi daudz cilvēku tiek atlaisti no darba. To jāsaglabo, finansējums maksimāli jāvienkāršo, tāpat arī pārvaldība, un no otras puses jārūpējas par to, lai visi tie, ko tas kam tas ir domāts, arī sociālajie partneri, reģionālajie partneri tiktu iesaistīti un šis fonds ir jāatbalsta un tas ir jādara visām institūcijām. Paldies! Nākošais runātais Huzmana kungs. Nu, pavisam īsi. Ātri runāšu par visiem jautājumiem. Vecuma robeža. Demografiskā attīstība Eiropā. Nu, saka, to, ka mums jādomā kā jārīkojas. Tas nav īsti savietojams ar to situāciju, kāda ir Eiropā. Termiņš par, jautājums par termiņiem, tātad termiņi iesniegšanai, sešu mēnešu reālā laika grafikā ir mūsu priekšstats. Tad uh, jūs runājāt, uh, Bereškundze, par uh, nokļumu, piemēram, uzņēmumu pārvietošanu. Jā, sabiedriskā doma tā doma, bet nu, procedūra Vācijā ir pilnīgi savādāka. Tātad mums ir tā, ka sociālajā partneri uzņēmumu līmenī vienojas par sociālo plānu, proti arī par darbinieku samazināšanu, darbvietu pārnešanu un tā tālāk. Un tikai pēc tam EGF tiek izmantots, piemēram, mūsu valstī nav tā, lai arī uzņēmumi, kuros notiek darbinieku atlaišana, to atšķirīgi vērtē, ka mēs uzreiz kontaktējamies ar uzņēmumiem. Nē, tas ir tā, ka uzņēmumi sakam, jā, eh, krīze ir, bet vienoties ar sociālajiem partneriem, iesniedziet sociālo plānu, un tad mēs skatāmies, kā mēs ar mūsu pasākumiem no EGF un Nacionālās nodarbinātības politikas varam līdzēt. Un Federālā darba un sociālo lietu ministrija ir atbildība par uh, pieteikumu iesniegšanu EGF un īstenošanu. Mums ir līgums par uh, īstenošanu ar Federālo nodarbinātības aģentūru, kas savukārt tad, kad sociālajie partneri ir vienojušies par sociālo plānu un samazināšanas pasākumiem, ie, uh, nodarbina tad vēl vienu starpnieku un caur to īsteno pasākums vēl viena lieta. Tā vien liekas, ka uzņēmumi vēršas pie mums un ar tādu agru uh, kontaktu uzņemšanas programmu raugās, kā EGF var izmantot un lai pēc iespējas vairāk cilvēku atlaistu. Tieši to mēs novēršam. Tas nedaudz traucē ekonomikai, bet nu, tāda ir sistēma, un to mēs uh, izmantojam jau septiņus gadus. Nākošais jautājums - EGF, ESF, ko var mācīties un kā var apvienot. Par šo jautājumu mēs tagad vēl diskutējam ar komisiju, un katrā gadījumā tas, ko no ESF attiecībā uz jauno regulu var mācīties, tā ir šī koncentrācija un izmantošanas precizitāte. Arī konkrētais jautājums, kāda pievienotā vērtība ir šim instrumentam. Vai tas ir ļoti konkrēts, ja mēs mēr, nosakām mērķus, vai tas noved pie cerētā. Nu, mēs varam ilgi runāt, bet jēgas varbūt maz. Mēs runājam par uh, eh, EGF, lai tiktu saglabāti darba tirgus orientācijas mērķi, ja EGF ir ja eh, izmantots nevis tāda tā kā prioritāšu. Uh, neskaidrāka formulēšana. Nē, mēs gribam precīzi mērķu grupas noteikt un domājam, ka EGF, ja tas tiek turpināts, tad nevajadzētu iet pa tādu ceļu, kad ESF ir modernizēšanas fāzē un EGF tad vienu vai divus soļus atkrīt. Par procedūru jau runājam, tagad par sniegtā atbalsta apjomu un līdzfinansējumu. Vācijā tas ir tā, ka mēs um, mm, uh, finansējam pārsvarā šīs programmas no federālās darba aģentūras līdzekļiem, kas ir veltīti īs, um, īsas darbdienas nodarbinātajiem vai īstermiņa nodarbinātajiem. Un šādi uh, varam kvalifikācijas pasākums un um, tālākas kvalifikācijas celšanas pasākums. Uh, izmantot gan EGF vai ESF. Nākošais jautājums e - EGF mm, neizmantošana vai nevēlēšanās tālāk tādu izmantot. Ja jūs paraudzīsieties uz Vāciju, 2006. un 2007. gadā Vācija jau bija pret EGF arī padomē. Uh, intervences instruments tika noraidīts un tāda kā situācija tagad ir, tad arī padomē, es jau uzreiz varu to teikt, mēs EGF jaunajā vai operatīvi izmantotajā formā noraidīsim. Tas ir tas, kas man jums šeit ir jāsaka, tāda ir vācu pozīcija par šo jautājumu. Merci, ceci, Paldies! Nu, esmu pārsteigta, Mēs jūs ielūdzam un jūs sakat, ka vislabāk Vācijā jūs to izmantojat. Un vācu pieredze, no kur no tās varam daudz mācīties. Bet noslēgumā tas, kas efektīvi darbojas, to Vācija nevēlas. Nu, es neuzdodu šo jautājumu tieši jums, tā ir jūsu valdības pozīcija, bet, nu, atļaujiet man vismaz paust manu ārkārtīgi lielo pārsteigumu par šādu nostāju un pozīciju, kas Eiropai nedod uh, efektīvus instrumentus, lai cīnītos pret krīzi. Madame Harkin, vous souhaitez réintervenir? Harkins, kundze, vai jūs vēlaties vēl uzstāties? Čemenets. Tad, ja man ir tikai uh, divas minūtes, tad uh, viena minūte atbildēm. Uh, pēdējais runātājs runāja par Vācijas uh, valdības no, nostāju. Viņš uh, teica, ka jaunā grozītā forma tāda netiek atbilst, atbalstīta, un viņš minēja divus jautājumus <clears throat> - lauksaimnieku iekļaušanu un krīzes definīciju. Vai ir vēl kādi citi jautājumi, kas rada problēmas? Arī tie ir divi svarīgākie jautājumi. To es vēlos noskaidrot, ja viņš man to varētu pats stāstīt. Merci, Jā, paldies. Dot mūsu viesim iespēju izteikties precīzāk. Es sapratu, ka tā ir Vācijas nostāja jau no paša sākuma. Tās nav tādas radikālas izmaiņas, bet, nu, ja jūs gribētu vēlreiz precisēt to, Usman kungs jums vēlreiz laiks uzstāties. Nu, es varētu kaut ko teikt par krīzes jēdzienu. Es runāju par diviem punktiem, tie noteikti ir svarīgi, bet Es domāju, ka pat ja parlaments mainīs šo regulējumu attiecībā uz lauksaimniecību vai krīzes iedzienu, tad, cik es zinu, Vācijas pozīcija padomē nemainīsies ne par punktu, un priekšsēdētais kundze ir pilnīgi taisnība, kāda ir Vācu pozīcija. Nu, ļoti skaidrs, nē, EGF fondam. Nu, tas man jums ir jāpaziņo. Mais vous nous confirmez bet jūs mums, bet jūs eh, apstiprina to, ka vācu pieredze ir bijusi ļoti uh, pozitīva, izmantojot šo uh, fondu un mobilizējot tā līdzekļus situācija ir nu tāda nedaudz savāda. Es esmu atbildīgs par EGF un, protams, ka es jums stāstīju, kādi mums ir rezultāti ar EGF. Protams, es arī ļoti skaidri mm, norādīju uz to, ka mēs skatāmies uz darba tirgus politiku kopumā. Nu, tad tā ir tā kā rozīnīta visai šī politikai klāt pielikta. Un mūsu skatījumā, pat ja mums viņš nebūtu bijis, tad nacionālajie pasākumi darba tirgu. Uh, ir visnotaļ tādi, kas ir labi. Šī veiksme, protams, ir pārnesta uz visu teritoriju, bet, nu, pasākumi ir um, šādi, kas jau būtu bijuši izmantoti. Paldies par šo precizējumu, kas ir ļoti nozīmīgs. Tagad par nākošajiem soļiem, par Harkins kundu ziņojumu. Lietas ir vēl visai atklātas. Pirms Harkins kundzes ziņojumu nosūtīsim uh, tulkojumam, mums jādiskutē vēl ar budžetu. Nē, nu labi, budžets, protams, ir interesants, bet uh, lauksaimniecības komiteja ir tā, ar ko mēs diskutēsim, lai zinātu, kā mēs organizēsim mūsu darbu. Lielas paldies jums! Dāmām un kungiem! kas uh, skaidroja situāciju. Es domāju, ka diskusija bija ļoti atklāta un arī daudz ko deva mūsu komitejas um, deputātiem ziņa bija ļoti skaidra uh, arī attiecībā uz lauku saimniecību. Tagad um, nākošais punkts numur 14. Dodu vārdu Frederikam Dardēnam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar grozījumiem atzinumu, ko, ko viņš sagatavojis par to Eiropas, Eirozonas dalību valstu ekonomikas un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības. Referenta kungs lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nu, varbūt pagaidīsim divas minūtes. Merci. Uh, donc... Nu tā tad. Teikšu sākumā to, ka daudzi grozījumi aptuveni 90. Un tas ir par sākotnējo dokumentu, kur man ir tas gods iesniegt. Un kopumā šie grozījumi varam atbalstīt plašu to daļu. Un dažkārt liekas, ka būs iespējams tos apvienot kompromisos nākošu nedēļu. Ar ēnu referentiem tikšos, lai mēs varētu izdiskutēt, vai var tā tos apvienot. Un daži komentāri. No sākotnēji ir kompetences jautājums. Cik tālu mūsu komiteja attiecībā uz dažiem grozījumiem ir kompetente. Jo man liekas, ka tie vairāk skar ekonomikas monetāro lietu komiteju. Jo runājot par jaunu procedūru ieviešanai uh, vairākumu balsojumu padomē. Es domāju, ka jānoskaidro ir jautājumu un arī tas fakts, ka mūsu komiteja var paust savu viedokli par šiem grozījumiem, ja varbūt arī nē, un vai mēs tos uzturam, vai mēs par tiem diskutējam ar uh, komitejas uh, deputātiem, vai arī mēs tos varam vērtēt, ka nu tos var um, noraidīt. Tas ir tas, par ko pirmām kārtām jādiskutē. Otrais. Tas, kas ir vairākos grozījumos teikt, tā ir makrokondicionalitāte mm, pieejai fondiem. Daži grozījumi piekto un sastā paragrāfa pirmo daļu iesaka svītrot. Es gluži pretēji uh, to ierosina. Un tā vietā, lai vēl nu, izdarītu spiedienu uz valstu, kurai ir uh, problēmas, tai vajadzētu palīdzēt un pēc iespējas plašāk izmantot solidaritātes līdzekļus, lai varētu sniegt palīdzību. Un tad jāskatās, nu kāda tad stratēģija būs tā labākā. Un par to var arī diskutēt un vēst sarunas. Tāpat arī vēl viens elements, virzoties uz priekšu, Tā ir šī kategoriskā nostāja, kāda ir dažām grupām un dažiem deputātiem, kas iesniedz uh, grozījums, tā man pārsniedz. Par šiem tekstiem un divu dokumentu pakotnes vai sešu dokumentu pakotnes atsauksmes. Un tas, ko mēs runājam par šiem tekstiem, nu, tam ir jābūt vairāk konotatīvam. Mums jāpievērš vairāk Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas mērķiem un nodarbinātības jautājumiem. Man liekas, ka jāizmanto ir šī iespēja, lai tādus skaidrātus akcentus noteiktu. Nu, tik tālu par šiem grozījumiem.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 dokumentu. Es piekrītu komisijas priekšlikumam un a, piekrītu arī Dardēna kungam attiecībā uz to, ka šie instrumenti jāpaplašina, jo mums ir jāpalīdz a, valstīm, kurās ir problēmas struktūra reformas īstenojot, bet, protams, ka vienlaikus arī mums ir jāraugās un jāveicina budžeta pārstrukturizācija un uzlabošana Mums ir uh, vairāk jāpievēršas izaugsmai, bet tas ir jādara tā saprātīgāk. Nu tikai tādēļ, ka kaut kur ir rakstīts, ka sociālā nodarbinātība ir. Mums jāraugās, kā tas praksē ir īstenojams. Es piekrītu arī uh, 28. pantam, pamatiesību hartā un atsauksmē uz to, bet uh, Protams, ka arī tarifu vienošanās un kolektīvo līgumu vienošanās tiek pieminēta. Es gribētu uzsvērt, ka ir tiesības uz darbu un tādēļ esmu iesniedzis grozījumu un ceru, ka referents šo grozījumu, jo viņš zina arī šīs diskusijas, ka viņš varēs tam piekrist. Tātad, ja mēs gribam plašāku nodarbinātību un lielāku izaugsmu, tad mums Eiropā ir jāīsteno struktūra reformas. Referents uz to jau norādīja. Viņš arī teica, ka varbūt, ka mēs īsti neesam par to atbildīgi, bet es domāju, ka arī mēs kā komiteja varam dot signālu, ka mēs par šo jautājumu domājam un domājam par to, kā struktūra reformas Eiropā var tikt īstenotas. Tādēļ es iesniedzu divus grozījumus. Pirmais saistībā ar to, ka pagātnē ir konstatēts, ka dalība valstis nespēja kontrolēt viena otra. Un tas ir saistīts arī ar sešu dokumentu pakotni, un šeit atkal ir tā pati līnija, un tas ir saistīts arī ar citiem tekstiem, kurus esam pieņēmuši. Mums ir nepieciešams plašāks dialogs starp PS, e starp parlamentu un nacionālajiem dialogiem. Mums ir jābūt atklātiem un jārūpējas par demokrātisko leģitimitāti. Bez tam esmu iepriecināts par konstruktīvo sadarbību ar referentu. Un jārunā, kā mēs kom konstruktīvus kompromisus varam kopā ar ēnu referentiem iesniegt. Paldies! Man liekas, ka daži jautājumi ir tādi, kas daļēji skar tēmas. Nu, varbūt, ka jūs varētu uh, tieši ekonomikas un monetārā lieta komiteja iesniegt savus grozījumus, jo tie ir tieši viņu kompetence. Un es gribētu, lai sekretariāts jūs uh, informē par to, kā jūs uh, grozījums jūs varat uh, iesniegt. Un varbūt, ka jūs varētu paraudzīties no jūsu puses, vai jūs tos, kas ir šeit iesniegt, varētu atsaukt un ievērot tādu arī ekonu o, termiņus grozījumu iesniegšanai. Tagad Zubers kundze. Eh, eh, Paldies. Es vēlētos tikai runāt par mūsu grozījumiem. Esmu iesniegusi grozījums, lai uh, paustu viedokli, ka mēs noteikti noraidām komisijas priekšlikumu. Mans viedoklis ir tāds, ka e, šie budžeta pāraudzības e, mehānismi varētu uh, ieviest aizvien vairāk uh, taupības pasākumus. Un tiem būtu sliktas sekas, jo tas ļoti ietekmē cilvēkus un ikdienas dzīvē, un ļoti lielā mērā. Mums ir jāņem vērā, kāda ir mūsdienu realitāte. Un kopumā šajā komitejā mums ir jādomā par šiem taupības pasākumiem un to, kā tie tiek piemērot dažādās valstīs. Tie eh, palielina cilvēku nosardoto stundu skaitu, ir vieglāk atlaist cilvēkus. Un eh, šie ir risinājumi, kuri radīs eh, bezdarbu. Ļoti tiešā veidā. tie ne tikai izraisīs lielāku bezdarbu, tie, pa, tie padarīs grūtāku cilvēku pieņemšanu darbā. Un ņemot vērā to, kā pastāv eh, Eiropas, eh, Eiropā m, mm, ekonomiskā krīze un recesija, eh, šie pasākumi tiešām uh, apturētu darba vietu radīšanu. Es zinu, ka mums ir uh, jācenš apvienot lietas. Tomēr tā ir viena no acīm redzamajām patiesībām. Ja nebūs nekādas rīcības, nebūs arī izaugsmes. Un tāda ir mūsu pozīcija noraidīt šo priekšlikumu. Turdens kundze, tas bija tiešām ātri. Man ir daži komentāri attiecībā uz uh, ziņojumu. Atvainojiet, nokavēju sākumu, bet tomēr es eh, pievienojos eh, jūsu ierosinājumiem, varbūt eh, līdz ar to nav tik slikti. Attiecībā uz šo režīmu kā tādu. Mēs zinām, ka šī ir divu, divu dokumentu pakotne, salīdzinājumā ar sešu dokumentu pakotni, sešpaku. Un mēs ejam pa nospraustu ceļu, un tā mērķis ir valsts budžetu kontrole, parādu un deficītu kontrole Un, protams, ka ar to nepietiek, ar to eh, mēs nevarēsim atrisināt krīzi. Tas ir skaidrs. Un tur ir arī eh, tādi elementi, kas var padarīt visu vēl sliktāku, kas saistās ar ciklu. Un līdz ar to mums kā komitejai un kā politiskajām grupām ir jā, jāsaprot, ka tas notiks. Neatkarīgi no tā, vai mēs to vēlamies, padomu mums ir lūgusi eh, ātrāk pieņemt šos pasākumus. Un tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu ietekmēt šo saturu, lai garantētu, ka tas ir līdzsvarotāks. Un no zaļo grupas puses mēs varam teikt, ka valstu programmas tām valstīm, kuras eh, pārdzīvo eh, liels problēmas, par ko ir šis ziņojums, tur ir jāņem vērā arī izaugsme un darba vietas. Nevar būt tā, ka mēs koncentrējamies eh, tikai uz budžetiem, kuri tiek īstenoti, un, un ka mēs neņemam vērā sociālos aspektus, eh, kā izaugsmas un darba vietu stratēģiju un 2020 mērķus, mums ir jābūt vienlīdz lielai disciplīnai eh, no abām pusēm, arī no budžeta puses. Un tas ir tas, ko mēs ierosinām ar šiem grozījumiem. Tas būtu tiešām mm, ievērojams uzlabojums eh, šajā ziņojumā, ja mums to izdotos panākt kā komitejai cerams arī e, ekonomisko lietu komitejā. Tāda būtu mūsu pieeja. Protams, ka tā ir e, koncentrēta uz vienu e, no pusēm, jo mēs tieši to koncentrējamies, bet no otras puses tā tiks e, e, īstenot, un kāpēc tad mums necīnīties par labāko saturu šajā priekšlikumā? Un es vēlos teikt arī to, ka e, šis ziņojums var būt noderīgs saistībā ar visu regulu attiecībā uz valstīm, kuras pārdzīvo liels problēmas, jo šobrīd šī joma nav diez tik labi regulēta. Piemēram, kas notiek Grieķijā saistībā ar uh, to, kas tur notiek un Komisija to nekādā veidā neregulē, nav nekādu noteikumu juridiskās aizsardzības sistēmu, un tas nozīmē, ka komisija izstrādā um, rekomendācijas par algām, un šeit ir arī iespēja iekļaut sociālos klauzulas, lai to ņemtu vērā. Līdz ar to to var uzskatīt arī kā iespēju regulēt visu, izstrādāt juridiskus noteikumus par uh, šīm te um, attiecībām, kas notiek valstīs, uh, kuras, kurās ir liels problēmas, arī lai tas nāk par šīm valstīm par labu. Un tas ir vēl viens veids, kā mm, padomāt par šo lietu. Paldies! Uh, jā padūt. Šķiet, ka neviens cits nevēlas izteikties, tad līdz ar to došu vārdu referentam Dardēnu kungam atkal. Nu, lai gan, protams, daudz jautājumu šeit piediena ekonomiskajai komitejai, es tomēr gribēju teikt, ka, lai kāds arī nebūtu, šā, šī komisijas iniciatīva attiecas arī tomēr uz mūsu komiteju, tā, protams, uh, ietvers arī stratēģiju, un te būs jāņem, tātad būs arī lūk referents no ekonomikas komitejas puses, tad būs sekundārais tiesību akts. Nu, mazākais, ko varam teikt, nu, tad vismaz eh, mums jābūt ļoti atvērtiem dažādu veidu idejām. Zinām, lūk, ka taču Lisabonas līgums īrijā, piemēram, tika pakļauts referendumam un tā tālāk, un ir arī citas valstis, kur eh, vēlas izvēlēties šādu veidu demokrātisku instrumentu. Un tāpēc ar līgumiem jābūt piesardzīgam. Lūdzu, Dardēnkungs, paldies priekšādātāji. Paldies visiem runātājiem par to, ka viņi precizēja savu viedokli un iesniedz grozījumus. Gribēju pievērsties pēdējiem runātājiem vispirms, kolēģie Turinenes kundzei. Es domāju, ka ir jau labi teikt, ka lūk vēlamies līdzsvarotāku tekstu, un uz to es arī savu ziņojumu esmu vērsas, censdamies ņemt vērā visus mērķus mērķus, kas iekļauj 2020 stratēģijā, attiecībā uz izaugsmu, nodarbinātību un tā tālāk, lai, ko, lai veicinātu nodarbinātību kopumā. Un e, pilnīgi noteikti grozījumos cenšos vēl vairāk spēcināt šo garu. Domāju, ka par to mums nebūs grūtības vienoties. Ir arī tādas, jo, domāju, ja par to nerunāsim šeit mūsu komitejas atzinumā, tad cits komitejas jau nu gan tam nepievērsīsies. Tāpēc maksimāli uzsvēršu, uz, likšu uzsverus tieši šiem elementiem šai ziņojumā. Mums vēl būs diskusijas ar visiem ēnu referentiem, un viņiem arī teikšu, ka jāuzstāj tieši uz šiem elementiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Tā tad vēlu jums visu to labāko turpmākajā darbā, lieliski, lai jums izdodas nonākt pie kompromisa grozījumiem. Un saprotu, ka darba grafiks ir mazliet palikt pārcelt uz vēlāku laiku. 12. martā bija sākumā paredzēts tas viss, bet tagad balsojums notiks 26. aprīlī, ja pareizi atminos. Nu, aptuveni 26. aprīlī. Tas, protams, īpaši nemaina mūsu darbu grafiku. Tāpēc jūsu kompromisa grozījumus skatīsim 29. februārī. Nē, nē, 29. februārs ir vakar. 28. martā. Un balsojums mums komitejā būs 27. martā. Tālāk, 15. darbu kārtības punkts. Te došu vārdu referentei referentam. Eh, tas ir Ferreiras ziņojums eh, par kopējiem noteikumiem budžeta plānu uzraudzībai un izvērtēšanai. Mūsu atzinuma sagatavotājs ir Tamaš Deutsch. Lūdzu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, asszony, kedves. Paldies, priekšstādātājs kundze. Cienātie kolēģi. Jau uh, pirms dažām nedēļām runājām par šo projektu. Nu, proti par uh, komisijas priekšlikumu. Un daži savos izteikumos uh, teica, ka pēc uh, sešu dokumentu pieņemšanas uh, seko tā sauktā divu dokumentu pakotne. Uh, un uh, Dardēna kungs jau par to runāja, ka divi savstarpēji saistītie dokumenti šeit tagad tiek skatīti, tiem ir līdzīgi mērķi. Un uh, pagājušajā nedēļā saņēmām 80 grozījumus. Tieskar tieši šo projektu un visi Šie grozījumi ir ļoti nozīmīgi. Paldies visiem tiem, kas ir iesnieguši eh, šos grozījumus, jo visi gribēja uzlabot um, sākotnējo dokumentu. Un tagad eh, varu informēt eh, kolēģus, ka lielākā daļa grozījumu ir konstruktīvi. Un uh, mēs visus šos grozījumus varam atbalstīt, tie uzlabo un paplašina iesniegto projektu. Šeit mēs runājam par uh, stabilitātes un izaugsmas paktu. Tā mērķiem un Eiropas stratēģijas 2020. gada stratēģijai. Nu, jāsaka gan arī, ka daži no grozījumiem ir tādi, ka es tos nevaru atbalstīt, jo tie dažkārt šo projektu padara nekoherentu. Tās ir. Tie dažkārt skar arī komisijas priekšlikumu. Nu, lielāko daļu tomēr varu pieņemt, un arī lielāko daļu no um, piedāvātajiem tekstiem es uh, varu apstiprināt un arī atbalstīt. Dažos tomēr uh, ir tā, ka mm, formulētie teksti nebūtu īsti cienīgi tikt iekļautiem juridiskā dokumentā. Tos grozījumus, uh, kurus es varu atbalstīt, tie saglabā šo loģisko saikni un uzsver to, ka ir jābūt uh, sabalansētam sociālo mērķu, uh, darba politikas mērķu un budžeta politikas mērķu sasniegšanas darbam. Dalība valstis pašas nosaka savu budžetu, tā tas arī paliek. Šeit šo jau mans pieminēto sabalansētību vajadzētu īpaši uzsvērt un panākt. Es uh, izstrādāšu kompromisus. Šos uh, kompromisus uh, nosūtīšu ēnu referentiem, un es domāju, ka būs tāda iespēja mūsu komitejai, protams, pieņemt šo atzinumu. Paldies! Monsieur de Baker, pardon. De Baker kungs un pēc tam Turunens kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam par viņa pieeju. Tāpat kā viņš, arī es piekrītu būtībā komisijas priekšlikumam, un es domāju, ka grozījumi papildinās sākotnējo tekstu, un, protams, ka ir saistība ar e ES 2020 stratēģiju, tas ir labi to uzsvērt, kā arī saikne ar nodarbinātību, izaugsme Eiropas semestri, jaunajiem uh, līgumiem, lai mēs īpaši uzsvērt nodarbinātības uh, veicināšanu problēmu jāskata ilgtspējīgā kontekstā Runa iet par arī dalībvalstu budžetiem un izsvērtiem budžetiem. Tā ir nepieciešama, lai nodarbinātības politiku varētu īstenot. Un es domāju, ka šeit ir sociālā aizsardzība ir īpaši uzsverama un mums vajadzētu efektīvi radīt vairāk darba vietu un a, rūpēties par izaugsmi. Bez tam pāris a, paplašināšanas a, jautājumi. Šeit jau tika runāts par grozījumiem. Vienā no grozījumiem es pats esmu piedāvājis fondu, kas būtu domāts tam, lai mūsu makroekonomisko stabilitātu garantētu. Un otrs priekšlikums, lai dalību valstis sākot budžetu plānošanu, diskutēt par šiem jautājumiem arī ar komisiju. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, lai novērstu pārmērīgu parādu uzņemšanos. Nacionālajiem budžetiem ir jābūt e, sabalansētiem un arī dažos gadījumos ar plus zīmi jāpabeidz e, e, to veidošanu. 3% parādu līmenis nedrīkst būt mērķis. Labāk ir, lai budžets būtu sabalansēts. Nākošais ir nepieciešams dialogs starp Eiropas Savienības un nacionālajām institūcijām. Jau šonadēļ mēs piedzīvojam, cik vērtīgi ir uzklausīt vienam otru un mācīties vienam no otra. Tas ir īpaši nozīmīgi. Tātad es domāju, ka ir nepieciešama konstruktīva sadarbība referentam ar ēnu referentiem, lai varētu nospraust virzienu, kurā mēs virzamies un uh, strādājam. Paldies. Turunens kundze. Paldies referentei par darbu, par to, ka mēs apsvežam šeit šos um, grozījumus. Tad uh, es uh, vēlos uh, izteikties pavisam īsi par uh, pašu režīmu. Par to jau iepriekš arī teicu. Ekonomiskā pārvaldība. Jā, bet ir vajadzīga līdzsvarot ekonomiskā pārvaldība, un tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt ar šiem diviem ziņojumiem. Tas nozīmē ne tikai uh, koncentrēties uz uh, deficītiem, bet arī koncentrēties uz uh, investīcijām mūsu 2020 stratēģijas ietvaros. Tas nozīmē arī uh, eh, līdzsvarotāku pārvaldību, nekā tā ir bijusi iepriekš. Un kāda lieta, kas ir ļoti svarīga mums, zaļajai grupai, un ko mēs esam uzsvēruši. Tātad eh, demokrātiskās pārbaudas daļa, jo tad, kad vara tiek nodota Eiropas līmenim, kopējam līmenim, ir jābūt eh, atbalstošai demokrātiskai pārbaudai. Un tā, un tas ir parlamenta, tā ir parlamenta iespēja iesaistīties. Un tā ir iespēja arī iesaistīties eh, attiecīgajiem partneriem un NVO, un šī daļa būtu jāiekļauj. Cita lieta, Tas, ko esam iekļāvuši tekstā, sociālās ietekmes novērtējums. Tas nozīmē, Kad jūs kaut ko ierosināt, ka jūs eh, rekomendējat kaut ko valstīm, ir nepieciešams arī apsvērt, un komisija būs šāds pienākums, tad apsvērt eh, to, kādas būs sociālās sekas un iespējams. Mēs neesam par to pietiekami daudz domājuši, bet mums vajadzētu padomāt par to, eh, kas ir sociālās ietekmes novērtējums, ko mēs ar to saprotam. Pamatā tas attiecās uz bezdarbu, attiecās arī uz um, ietekmi uz sociālajām garantijām, kā arī uh, sekas, kas attiecās uz nabadzību un sociālo e, izslēgšanu, kā arī uz algām. Iespējams, ka mums vajadzētu vairāk aprakstīt, e, ko mēs domājam, kam vajadzētu būt šajā ietekmes e, novērtējumā. Bet tas ir ļoti svarīgi saistībā ar demokrātiskās pārbaudas uh, aspektu un, un saistībā ar šo uh, vispārīgo līdzsvaru jautājumu. Tā ka mēs uh, tad gaidām to, kāds būs šis darbs, un es vēlos atgādināt to, ka šai komitejai ir pienākums, ne tikai tiesības, bet arī pienākums eh, paust ļoti spēcīgu viedokli šajā gadījumā attiecībā uz ekonomikas eh, rīcību politikām savienībā. Tām ir jādod ieguldījums eh, izaugsmē un darba vietu radīšanā. Citādāk es nezinu, ko mēs vispār darām. Dardēna kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. No divu vārdu būtībā. Uh, lai teikt, ka mūsu grozījumi, ko iesniedzām, lai uh, nodrošinātu šo tekstu skaidrību un uh, garantētu to, ka tāda paša filozofiska pieeja tiek uh, izmantota attiecībā uz budžeta politiku, kas ir nepieciešama izaugsmai, īstermiņā un vidējā termiņā, arī darba vietu radīšanai un uh, sociālai iekļaušanai, kā arī nabadzības apkarošanai domāta. Tātad šie grozījumi ir iesniegti, un, protams, ka mēs esam gatavi diskutēt par šo uh, jautājumu ar referentu. Nu, tagad vārds vēlreiz referentam. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét egy önvallomásra. Paldies kolēģiem! Man ir jāpiekrīt Nu, lai novērstu tās nesaprašanās, kas ir saistīta ar divu dokumentu pakotni, es nedomāju ar to divus uh, komisijas priekšlikumus, bet gan aptuveni pirms uh, 15 gadiem uh, Amerikas reperis tika nogalināts, viņam bija ļoti līdzīgs uh, iz, uh, vārds, uh, vismaz tā tas tika uh, izrunāts līdzīgi. Nu, es ceru, ka mums nebūs tāds pats likteni šiem dokumentiem. Nu, tā tad es piekrītu kolēģu teiktajam, ir nepieciešams līdzsvars. Šī pieeja ir jāizmanto tā, ka deficīti budžetos tiek samazināta, bet no otras puses arī līdzsvars panākts, un tas gan sociālajos, gan nodarbinātības jautājumos, un šādā izpratnē es arī uh, Esmu pateicīgs par grozījumiem, kādi ir iesniegti, un, protams, ka es mēģinu. Mēģināšu tādu ļoti skaidru līniju izstrādāt, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus. Jā, paldies! termiņi paliek tādi paši kā Dardēna kunga atzinumam kompromisu skatīsim 28. un balsosim 27. martā. Tagad uh, nākošais un pēdējais darba kārtības punkts, proti grozījuma izskatīšana. To ir aptuveni 140. Tie tika iesniegti par atzinumu, ko gatavo Cimmers kundze. Tas ir FEM komitejas uh, dokuments par principu vienlīdzīgu samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu piemērošanu. Referents kundz lūdzu jums vārds. Ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādājs kundze, jūs uh, jau minējāt grozījumu skaitu 140 dokumenti, grozījumi ir iesniegti, un tos ir izdarījušas visas parlamenta grupas, tas arī ir samērā reti, un ir arī deputāti grozījums iesnieguši, kas nav komitejas deputāti, daudz grozījumi ir iesniegti, un tos ir iesnieguši tie kolēģi, kas ir gan mūsu, gan FEM komitejas deputāti, un secinājums ir tāds, ka nu šeit ir vēlme sasniegt skaidrību Un runa iet par šo sākotnējo dokumentu, ko ir izstrādājis FM komiteja. Atbilstošais mērķis, ko mēs vēlamies uh, sasniegt, ir skaidri formulēts. Un arī ne, par daudziem grozījumiem runājot, jāsaka, ka tie ir ļoti dažādi Es pat esmu iesniegusi 14, kas nozīmē 10% no iesniegtajiem, un tas būtībā ir saistīts. Tas būtībā ir saistīts ar uh, to, ka atzinums sākotnēji bija ļoti īss un vispārējs, un līdz ar to es jau no paša sākuma gribēju pati precizēt šo tekstu. Pārējie uh, grozījumi um, ir uh, lielāko daļu vienā virzienā, formulēti, manuprāt, tas ir ļoti labi, un vairāk vai mazāk tā ir tāda, nu, sakārtošanas uh, problēma. Proti, atbilstošos grozījumus uh, iestrādāt atbilstošajos pandos, jo dažkārt tas ir, nu, tā iesniegts neievērot līdzinējo struktūru, bet es domāju, ka ir daudz tādu grozījumu, ko mēs varētu apkrumpot kompromisos. Uh, Nākošu nedēļu es um, ielūkšu kolēģus um, diskutēt par um, kompromisiem un it īpaši attiecībā uz tiem, uh, kas ir orientēti uz labāku privātās un profesionālās dzīves savienošanu arī mm, ar daļēju darba dienas uh, jautājumiem saistītie, kā arī tie uh, grozījumi, kas ir attiecināti uz darba vietu, kas neatbilst noteiktiem kritērijiem un daļais darba vietas uh, nepilnas darba dienas jautājumu izskatīšanu. Tāpat arī runājot par vienādu samaksu par vīriešu un sieviešu veikto darbu. Īpaši jāuzsver ir Eirostat jaunā statistika, kas ir publicēta šonedēļ, un tas noved pie tā, ka mēs koriģēsim atzinuma projektu, jo mēs atsaucāmies uz 2009. gada skaitļiem. Tagad ir 2010. gada. Uh, statistika pieejama, un mēs redzam, ka šeit 16,4% ES 27 dalība valsts atšķirība un Eurostata valstīs 16,8 kopā šis skaitlis sastāda. Manuprāt, tas ir saistīts īpaši ar to, ka Polijā 1,9% skaitlis ir nu, praktiski gada laikā it kā no vien, vairāk nekā 10% līdz 1,9% ir samazinājusi šo atšķirību. Manuprāt, tas norāda uz to, ka statistika un statistikas bāzi, kā arī statistikas kritēriji ir vēlreiz jāpārskata un jāskat, cik tā tie ir mm, korekti. Līdz ar to mums ir nepieciešami tādi dati, kas ir savstarpēji salīdzināmi. Un vēl viena norāda. Štainruks kundze eh, piedāvāja eh, tiek eh, tā, tā diena, kas ir veltīta vienādai samaksai, tā ir rīt, otrdien, kad tā vienlaiks tiek savienota ar uh, aktīvas darbības dienu un norāda uz to, ka visās dalībvalstīs ir pilnīgi citi datumi šai vienādās samaksas dienai. Nu, praktiski de facto nav tādas vienādas samaksas, vienlīdzīgas samaksas dienas, un par to vajadzētu vēlreiz pārdomāt. Nu, varbūt kaut ko ar mutisku grozījumu varētu apkopot, un tad arī teikt, ja mēs gribam efektīvi darboties, nu, tad tam ir jābūt arī kādam efektam. Uh, kas ir saistīts ar mūsu sabiedrisko darbu, nevis vienkāršai fragmentācijai visos virsienos. Tad vēl jāsaka, ka ir grozījumi, kas ir attiecināti uz tā saucamo elasta drošības, jeb flexicurity jautājumu. Un šeit mēs izteiksim mēģinājumu nopietni šo jautājumu skatīt, nu, un tie dažkārt ir atšķirīgi viedokļi tieši no manējā. Nu, tad skatīsimies, kā būs, kā būs situācija balsojumā. Viena no deputātēm ir, un tā ir vienīgā deputāte, kuras visi uh, grozījumi ir pret to mm, līniju, kāda ir šeit uh, aizsākta. Un es domāju, ka viņas grozījums neiebalsīs, bet nu tad, neiebalsos, bet nu tad redzēsim, kāds būs balsojums. Estrēlas konce un tad Gazlavska kungs lūdzu. Muito obrigada, Sra. Presidente em nome do. Paldies! Sociālistu un demokrātu <clears throat> grupas vārdā vēlos teikt, ka. De acordo com. Uh, ka kopumā mēs uh, piekrītam ierosinātājiem, vairāk kolēģu priekšlikumiem, kaut arī daži, kuriem mēs īsti nevaram piekrist. Es domāju, ka vēl ir jāveic eh, daudz darba, un mēs vēlamies sastrādāties. Tātad es, esmu vēl, es vēlos sastrādāties ar uh, referentu, lai rastu kompromisus. Kas padarīs balsošanu vienkāršāku? Un kuri arī uzlabos pašu dokumentu, kurš teiks uh, nosūtīts uh, FEM komitejai, kur šeit ir vadošā komiteja. Šis jautājums ir svarīgs, referentus to atsaucās. Ir tic panākts, eh, zināms, progress šajā eh, jomā, bet ir bijuši arī daži soļi atpakaļ no 2009. līdz 2010. gadam, balstoties uz Eurostat datiem, eh, bija uzlabojumi. no 17,5 līdz 16,5, tad uh, šis te, uh, šī te plājas bija 15% balstoties uz šiem datiem. Līdz ar to tā ir tāda kā cīņa, kurā mums jāturpina cīnīties. Tāpēc, ka progress ir pavisam neliels. Un kā jau es teicu, kaut arī ir pēc uh, um, panāks progress, ir bijuši arī soļi atpakaļ. Līdz ar to ir eh, grozījumi, kas ir tikuši iesniegti. Un to mērķis ir veicināt eh, labu praksi no uzņēmuma puses. Tā, lai eh, uzņēmēji tiktu motivēti un viņus, viņus mm, mudinātu sniegt paraugu praksi. Tomēr nevar pieļaut uh, diskrimināciju, piemēram. Mēs zinām, ka sievietes parasti uh, tiek diskriminētas saistībā ar karjeras izaugsmi. Un uh, tādās situācijās kā, kad, piemēram, viņas nesaņēma eh, kādus eh, prēmijas un produktivitātes prēmijas, jo sevišķi, tad, tad, kad viņas dodas dekrētā, tur var rasties diskriminācija, mums ir no tā jāizvērās. Tad vēl attiecībā uz darba samaksu. Mūsuprāt, ir vajadzīgas eh, tādas algu sistēmas, kuras ir pieejamākas un caurskatāmākas, un kas būtu uh, pieejamākas uh, sabiedrības pārskatīšanai. Ir viegli uh, skatīties uz to, kādas ir uh, algas uh, valsts sektorā, bet uh, privātā sektora algas uh, nav uh, tik atklātas. Šie Tātad cilvēki, kuri strādā uzņēmumos, pat īsti nezina, cik daudz saņem viņu kolēģi. Un tas nozīmē, ka mums nav uzticama datu avota par uh, algu atšķirību. Un papildus tam veids, kādā tiek uh, ievākti dati, nav atbilstošs. Tas netiek atbilstoši izmantos dalībvalstīs, un daudzos gadījumos mēs nezinām, vai reāla progresa pierādījumi ir īsti pierādījumi. Mēs redzējām šo lielo izrāvienu Polijā. kas var būt piemērs datu izmantojumam. Un tad vēl, manuprāt, ir svarīgi ņemt vērā to, ka uh, um, alga par eh, vienu noslēgto stundu nav vienīgais indikators, kādu mums vajadzētu izmantot. Ir citi uh, eh, indikatori uh, eh, konkrētā cilvēka algu pakotnē. Tātad uh, ir lietas, kuras cil daži cilvēki saņem un citi nesaņem. Ir lietas, kuras saņem tikai um, augstāk stāvošie darbinieki. Uh, sievietēm daudz biežāk ir jāstrādā puslodze, uh, un kā arī da uh, tādi darbi, kuri nav sociāli nodrošināti, un līdz ar to viņas, uh, viņām rodas lielākas problēmas attiecībā uz šādām papildus samaksām. Un es domāju, ka mēs varam tiešām apkopot uh, labus priekšlikumus, lai uh, rasināt, risinātu šo te algu atšķirības problēmu. Šis ir tiešām vecs jautājums. Tā saknes rodams Eiropas Savienības pirmsākumos, kad mums pirmo reizi radās šī ideja par vienlīdzīgu samaksu. Šis jautājums ir iekļauts līgumos kopš, kopš 1957. gada. Arī tas ir iekļauts um, ILO konvencijām. Kozlowski kungs un pēc tam Hiršs kundze. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym przedstawić stanowisko Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es šeit runāju savas kolēģis Šedlevskas kundzes vārdā. Viņa bija ēnu referentu un nevarēja piedalīties šajā diskusiju daļā. Viņas viedoklis ir šāds. Iesniegtie grozījumi ir pozitīvs ieguldījums šajā atzinumā. Tie uh, pagātina šo dokumentu. Diemžēl uh, nav uh, novērsties dažas atkārtošanās, tomēr es ceru, ka uh, Cimeras eh, kundzes ierosinātie eh, kompromisi padarīs tekstu caurskatāmāku, un es vēlos ierosināt eh, to, ka mana polskā grupa atbalsta vairumu no grozījumiem. Problemātiski ir grozījumi par sankcijām uzņēmējiem. Uzņēmējiem jau tagad ir jāmaksā sodi, kad tiesa tā nolemj, tātad eh, aizskartās puses vārdā, kur ir pieprasījuši šādu kompensāciju, es eh, ierosinātu administratīvas sankcijas. Atbalstu arī aktīvu sociālo partneru iesaistīšanu attiecībā uz vienlīdzīgas algas uh, ideju. Tomēr neesmu drošs, ka mums vajadzētu sadalīt uh, Eiropas sociālo uh, fondu uh, lai tas eh, nodarbotos arī ar algu jautājumiem. Es vēlos ierosināt to, ka mana grupa apspriež jaunos likumdošanas priekšlikumus, kurus varētu ierosināt Eiropas komisija. Paldies! Hiršas kundze un pēc tam Harkins kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Sākumā gribu pateikties Cimers kundzei par darbu. Šis ir jautājums, eh, par kuru katru gadu runājam, bet nav vēl atstājums atrisināts. Um, tā ir tēma, kas aizvien atgriežas. Un uh, tomēr es domāju, ka tas ir tāds ļoti apjomīgs um, dokuments, uh, un arī tēma, tam ir ļoti daudzas uh, detaļas. Un dažkārt jāuzdod arī jautājums, vai dažkārt ir tā, ka sievietes uh, strādā tādos amatos, kuros apmaks ir um, zemāka. Uh, Un es domāju, ka šeit jārunā ir arī par nabadzību un uh, par um, to situāciju, kad sievietes pēc tam saņem pensiju. Un tagad par vienādu tos atmaksu atalgojumu iespējām. Daudz sievietes uh, strādā sektoros, kur samaksa nav augsta, bet arī labas kvalifikācijas uh, darbos, augstas kvalifikācijas darbos ir šī lielā atšķirība starp sieviešu un vīriešu samaksu. Tādēļ ir jārada tāda sistēma, lai uzņēmumi būtu interesētu, interesēti aktīvi darboties un demogrāfisko izmaiņu dēļ uzņēmēji nākotnē būs daudz atkarīgāki arī no sieviešu iesaistas. Un uh, jādara tā, lai uzņēmiem būtu izdevīgi uh, maksāt vienādas uh, algas, uh, un lai sievietes tad arī varētu apzinātāk iesaistīties tādos uzņēmumos, kuros, kuri maksā vienādas algas uh, visiem strādājošiem, un uh, apzināti izdarīt tādu uh, izvēli. Es domāju, ka mēs varam ar šādu bonusu sistēmu ļoti labi strādāt. Nu, nevienmēr uh, ir jāizmanto tikai sodu vai sankciju uh, iespējas. Paldies! Harkins kundze un tad Korneliusen kundze. Paldies! Es eh, sniegšu kolēģam viedokli par šo ziņojumu. Kolēģi man lūdzās, eh, lūdz, lūdz pateikties eh, Zimers kundzei par veikto darbu, par priešikumu. Un, un um, tad vispārīgi komentāri. Uh, tad šī plājas samaksā ir tiešām liela, tomēr balsoties uz statistiku, kāda mums ir šobrīd pieejama, mēs varam tikai salīdzināt tad, mm, ienākums vienu stundu, kāds ir sievietēm un vīriešiem. Mūsu mērķis ir panākt vienlīdzīgu samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu darbu, lai samazinātu šo te, mm, algas samaksas plājas starp dzimumiem. Tāpēc es vēlētu, vēlētos ierosināt, ka ir nepieciešama statistika, kas apraksta šo te plājas, par eh, vienādu darbu. Tādā veidā varētu tikt gūta statist, eh, atbilstoša statistika. Un tad nevajadzētu tikai balstīties uz uh, samaksu par vienu stundu. Es piekrītu visiem grozījumiem, kāda ir iesniegta, tomēr vēlos arī jums jautāt, vai tas uh, mūs tuvina mērķim samazināt uh, šo te uh, dzimumu plaisu uh, vienlīdzīgas algas saņemšanā. Paldies! Thank you. Um, <clears throat> Yeah, this, this uh, report is, uh, of course, um... Kornelisēna kundze, tātad uh, šis uh, ziņojums ir pārstrādāts ziņojums uh, tam, kurš tika izsēdāts iepriekšējā posmā, komisija uz to īsti nereaģēja. Mēs jau toreiz aicinājām izstrādāt labākas vadlīnijas, lai tiktu spērti labāki tiesiskie soļi. Viņi nereaģēja. Tomēr e, tagad ir stājies spēkā Lisabonas līgums, kas mums dod e, kaut ierobežos tomēr iniciatīvas tiesības, un mēs tās izmantosim. Visi varam vienoties par to, ka e, šī te plājas ir ļoti um, sarežģīts jautājums, un kas ir ļoti būtisks dažās, daudzās valstīs. Ir nepieciešams spērt konkrētus soļus un es ceru, ka tas tiks darīts ar šo ziņojumu. Esam iznieguši vienu grozījumu, tas ir aicinājums eh, Eiropas komisijai rēģēt šoreiz, izmantojot šīs iniciatīvas tiesības, tāpēc es ceru, ka tas tiks eh, plaši atbalstīts. Paldies, Zimers kundze, pār jūsu ziņojumu. Ceru, ka atbalstīsiet arī mūsu grozījumu. Uh, Referents kundz tālāk lūdzu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Kornelisens kundze, tūlīt pat sākšu ar jūs teikto. Jā, protams, ka viss iniciatīvas un grozījums iestrādāšu un pārņemšu, kas ir vērsti uz efektivitāti, uz skaidrību, uz konkrētu mērķu. Uh, uh, formulēšanu un arī uz to, ka mūsu paciet, pateici, pacietība ir pienācis gals, kad skatos uz uh, komisijas dokumentiem. FEM komitejā dzirdēju, ka atzinums uh, un diskusija par uh, Bauers kundzes ziņojumu ir ļoti aktīvi bijis diskutēts un esmu arī par to, lai mēs ļoti precīzi šeit strādātu atzinuma projekts ir uh, tā strukturēts, ka šeit, nu, precīzi uz to ir norādīts, ka uh, precizējumi un papildinājumi ir visnotaļ iespējami. Daudzās iniciatīvas, kāds ir izteiktas, esmu ļoti atvērta arī Hiršs kundas teikto uzmanīgi uzklausījis. Domāju, ka ir ļoti interesanti teikt ne tikai to, ka mēs gribam sankcijas, lai gan tādām arī ir jābūt, bet nu, no otras puses ir jāredz arī pozitīvais elements. Tas ir jāsver un jāsaka, nu kādēļ gan mēs nevarētu ar tiem uzņēmumiem, kas šeit ļoti aktīvi strādā kas virzās uz priekšu, kas apzinās viņu atbildību, kādēļ gan mēs nevarētu ar tiem uh, publiski strādāt un tos izcelt. Uh, un, piemēram, arī balvas piešķirt uh, uzņēmumiem. Tas būtu ļoti atraktīvi. Es biju nedaudz arī pārsteigta pašā sākumā, nu varbūt, ka tā ir tāda nesaprašanās. Es Trēlskundas uh, teiktajā es, uh, es un D grozījums ļoti precīzi paraudzījos. Mums nav jācīnās par šādiem kompromisiem, nu vismaz ne ar mani. Mums jāraugās, lai citi grozījumi, kam ir cita pieeja vai līdzīga pieeja, lai mēs tos varētu um, šādos kompromisos apvienot ar līdzīgu formulējumu. Mēs esam pilnīgi uh, viensprāts, un ja mana vara būtu, tad es visus tos jūs grozījumus, ko jūs esat izteikuši, tad es to viens pret vienu arī pārņemtu. Bet, nu, mēs gribam tomēr tādu atzinumu komitejā sasniegt, kas uh, ir. Uh, pārstāvams. Nu, līdz ar to tiem ir jābūt tā, savietojumiem. Lūd. Un tad nākošais. Par nākošajiem grozījumiem runājot. Tad, kad runāsim par šo pašu jautājumu, un īpaši izstāsim mūsu atbildību, mūsu parlamentāriešu atbildību. Uh, un runājam arī par sievietēm, kas uzdrošinās pretoties un publiski par to runā un saka, ka mums ir mūsu viedoklis, tad šos argumentus mēs pārstāvēsim diskusijās ar komisiju un arī valdībām. Mēs aizstāvēsim visus šos priekšlikumus Paldies par šiem grozījumiem. Nākošnedēļ izsūtīšu ielūgumu attiecībā uz grozījumu apstrādi, lai mēs varētu nu pa šo vienoto ceļu virzīties vēl uz priekšu. Paldies! Paldies! Nu tā tad kompromisi ir izstrādāti. 26. martā diskutēsim, 27. martā balsosim. Tas atļauj uh, FEM komitejai saņemt mūsu atzinumu un 2. marta plenāra sesijā izskatīt šo ziņojumu. Esam pabeiguši mūsu darbu. Nākošās sēdes būs 26. un 27. martā.